Dāmas un kungi, darbie kolēģi, godātie deputāti, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un lūdzu, ievērojiet klusumu, lai mēs varētu sākt darbu. Tā ir mūsu starpparlamentārā komitejas sēde. Sākšu ar to, kā sveikšu sirsnīgi jūs visus, vis, visus parlamentu pārstāvjus šeit, starpparlamentārajā komitejas sēdē. Tas mums ir tiešām prieks un gods strādāt šajā kopīgajā darba sesijā Eiropas parlamenta telpās. Tad sākšu ar to, kā iepazīstināšu jūs ar šīs starpparlamentu komitejas sēdes darba grafiku. Tā tad tāds ievadu piezīmes izteikšu. Es domāju, jūs visi esat informēti, ka 2001. decembrī beidzot stājas spēkā Lisabonas līgums. Tagad tas ir spēkā. Tādā veidā tika izbeigtas ilgas debatas visā Eiropā, visā Eiropas Savienībā, ikvienā dalību valstī. Šīs debatas bija ilgušas gandrīz desmit gadus. Tomēr šis noslēgums nav tomēr beigas. Tas ir sākums pilnīgi jaunai nodaļai. Un pilnīgs jauns sākums Eiropas procesiem. Stājas spēkā jauni spēles noteikumu. Tas nozīmē, ka mazākā gadu atpakaļ Lisabonas līgums, kas ietver arī uh, pamatiesību hartu, stājas spēkā un ir spēkā un Lisabonas līgums un pamatiesību harta ir fundamentāli mainījuši tiesisko ietvaru, kurā funkcionē Eiropas Savienība, kā brīvības, drošības un taisnīguma telpu. Tieši tāds ir nosaukums, kas ir juridiski noteikts veseli jaunai darbības jomai, kompetences jomai Eiropas Savienībā. Un it īpaši šim Eiropas parlamentam, jo beidzot pirmo reizi ir skaidri noteikts, ka Eiropas ideja, Eiropas projekts, Eiropas process nav par vienoto tirgu vai valūtu, bet par pilsonību. Pilsoņi ir centrā šīm Eiropas projektām. Un tam apkārt ir demokrātijas principi, un šie principi ir jāstiprina visās Eiropas Savienības politikas jomās. Un tas ir īpaši svarīgi, runājot par brīvību, drošību un taisnīgumu jomu, kas ir īpaši svarīgi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, ir uzsākta jauna sadarbība, pastāvīga sadarbība starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments tagad ir līdzlikumdevējs tādās jomās kā tiesiskā un uh, policijas sadarbība krimināllietās. Tādēļ jums ir uzticēta ļoti svarīga loma kopā ar Eiropas parlamentu Tātad ik vienas dalību valsts parlamentu pārstāvim ir šī loma, kas saskaņā ar līguma eh, par Eiropas Savienību 12. pāntu, un es citēju, Nacionālajie parlamenti aktīvi piedalās Eiropas Savienības funkcionēšanā, piedaloties eh, brīvības, drošības un taisnīguma telpas ietvaros, eh, politikas īstenošanai šajā jomā saskaņā ar 70. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tādējādi iesaistoties arī Eiropolu uzraudzībā un Eirodžast izvērtēšanā, kā arī to darbību izvērtēšanā saskaņā ar 88. un 85. līguma pantu. Tieši tādēļ šī starpparlamentārā komiteja, kas tie, kas spīkeru konferences, parlamentu spīkeru uzsāktājā konferencē 2010. gada maijā. Tas mums atgādina par to, cik svarīgi ir šis pasākums bijis, kurā dalību valstu parlamentu spīkeri aicināja Beļģijas prezidentūru, kas tobrīd stājas spēkā, sarīkot regulāras konferences parlamenta komitejām, kas e, skata drošības un ārlietu jautājumus sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Beļģijas parlaments iepazīstinās mūs ar saviem priekšlikumiem nākamai parlamentu spīkeru konferencei, kas notiks Briselē 2011. gada maijā. Tieši šāds ir pašreizējās sanāksmes konteksts. Tādējādi šī sanāksme ir domāta kā ieguldījums tam mandātam, kuru piešķīra Beļģijas prezidentūrai sadarbībā Beļģijas parlamentu. Es, kā Libe komitejas priekšsēdētājs, Libe komiteja parlamentā ir atbildīga par šiem sensitīvajiem jautājumiem, kas saistīti ar brīvību, taisnīgumu un drošību Es tādējādi pilnībā izprotu tavu, to atbildību, kas ir likta uz mūsu pleciem, mūsu pilsoņu priekšā, kā to nosaka Eiropas Savienības tiesība akti. Tas ir liels izaicinājums būt likumdevējam Eiropas līmenī taisnīguma, brīvības un demokrātijas telpā jo mums ir jāņem vērā vislabākie risinājumi, tā pašā laikā saglabājot arī nacionālo tiesisko sistēmu pamatelementus. Nekur citur nav tik svarīgs subsidiaritātes un proporcionitātes principu ievērošana, pilnībā iesaistot nacionālā līmeņa likumdevējus. Tas pats attiecas arī uz operatīvajiem aspektiem brīvības, drošības un taisnīguma telpā. Jo tā nav nekāda nejaušība, ka pēdējo gadu laikā vairākas Eiropas aģentūras un tīkli, piemēram, Schengens informācijas sistēmas, SIS, kā arī e- Eurodac vai Vīza informācijas sistēma, ir izveidotas ar kopīgu instrumentu palīdzību, izveidojot tādu kopēju virtuālo telpu, sadarbojoties mūsu dalību valstu administrācijām. Eiropas parlaments pieņemot visu rekomendāciju 2009. gadā par Stokholmas programmu, skaidri noteica, cik svarīgi ir stiprināt demokrātiju, atbildību nu, tieši brīvības, drošības un taisnīguma telpā aicinot komisāru līdz 2010. gada septembrim nāk klajā ar jaunu likumdošanas priešlikumu, kontrolēt Europol, Eurojust un 70. Uh, pāntu uh, Eiropas Savienības līgumam. Tieši attiecībā uz brīvības, drošības un taisnīguma telpu gadu, gandrīz pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, komisija joprojām nav izpildījusi šo prasību no Eiropas parlamenta. Mēs esam tomēr uzsākuši debatas, parlamentāras debatas par Eiropolu uzraudzību un pārskatīšanu. Tādējādi Eiropas komisija plāno nākt klajā ar savu priekšlikumu līdz 2013. gadam. Tādējādi līdzinējais priekšlikums, kas eh, bija Nicas līguma ietvaros vēl, būs tik ilgi ja, izdzīvojis. Un ja šis likumdošanas priekšlikums nāks lajā tikai 13. gadā, tad šim parlamentam būs ļoti grūti noslēgt visas pārunas mazākā gada laikā. Un tādējādi mēs riskējam ar to, ka paies piecu gadu periods, kas noteikts ar 36. Eh, protokolu. Šo divu dienu semināru laikā mēs pievērsīsim uzmanību pašreizējās situācijas novērtēšanai. Un esam visi pārliecināti, ka pat, ja tas ir nepieciešams, pārskatīt nesenos eh, lēmumus par Eurojust un Europolu, tas ir jāpabeidz līdz 2011. gada vidum. Tas ir gala termiņš, un tad ir jāsāk likumdošanas procedūra. Tikmēr mēs nevaram uzskatīt, Tātad mēs nevaram skatīties uh, uz Lisabonas līgumu, it kā tas nebūtu spēkā. Tā nav. Lisabonas līgums ir spēkā. Mums tādēļ ir nepieciešams rast risinājums, kas ļaus Eiropas un, parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, kam būs jāizveido neformāla darba telpa, kurā Libe komiteja parlamentā varēs sadarboties ar citām struktūrām, citām iestādēm, kas saistītas ar drošības taisnīguma un brīvības telpu. Tas pats attiecināms uz aģentūrām, kas nav atrunātas eh, līgumā, bet ir izveidotas, piemēram, Eiropas patvēruma atbalsta dienests, EASO un arī Frontex. Visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, tas, ka nacionālajiem parlamentiem jāsako līdzi visam notiekošajam. Tas nozīmē, ka uh, Jā, jākontrolē arī notiekošais eh, attiecībā uz informācijas apmaiņas ar dalību valstīm, trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām. Un tieši tādēļ mēs esam izlēmuši mūsu seminārā iekļaut eh, būtiskākos punktus par Schengens sistēmu, kas iespējams ir joprojām visspēcīgākais eh, virzošais faktors dalību valstīm sadarboties Eiropas Savienībā. Un tie, paturot prātā visus šos apsvērumus un zinot, ka šis ir tikai sākums pilnīgi jaunai dinamikai, kas ir jānotur visus piecus gadus, kas mums ir priekšā vēl, kas mums ir ieplānots mūsu darba kārtībā, lai mēs varētu visu trešo pilāru tiesību aktus saskaņot ar eh, Lisabonas līgumu, it īpaši aģentūras saistībā ar brīvību, drošību un taisnīgumu telpu. Tad man jāsaka, ka mēs esam tiešām priecīgi ka varam pulcēties kopā šeit Eiropas parlamenta telpā, sanākt kopā ar 27 dalību valstu parlamentu pārstāvjiem, kas pārstāv vismaz 18 dalību valstis šobrīd klātienē. Tādējādi es šobrīd došu vārdu Kokelberga kungam. Viņš ir padomas pārstāvis, un pēc viņa runas es tālāk došu vārdu Debrover kungam, kurš pārstāv Eiropas komisiju. Tātad Kokelberg kungs, lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad es papildināšu jau priekšsēdētāju teikto. Es esmu pašreizējās Beļģijas eh, prezidentūras pārstāvis un tātad esmu iekšējās drošības komitejas priekšsēdis. Šī ir komiteja, kas nodarbojas ar sadarbību iekšējās drošības jautājumos. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un Lība komitejai, jo īpaši tās priekšsēdētājiem par to, ka man ir tas gods un prieks piedalīties šajā sanāksmē un tikties ar jums pēcpusdienu. Es pateicos, protams, Eiropas parlamenta deputātiem, bet arī dalībvalstu parlamentu deputātiem par to, ka viņi ir ieradus, du, ieradušies šodien šeit un par to uh, lomu, kādu viņi atvēl sadarbībai uh, drošības eh, un tiesiskuma jomā. Tas ir ne tikai gods, bet arī uh, pienākums Kosī, tātad iekšējās drošības komitejas priekšsēdētājiem atskaitīties Eiropas parlamentam un arī Nacionālā parlamenta pārstāvjiem par šo operacionālo sadarbības darbu. Uh, Šī sadarbība balstās, protams, uz pamat uh, līgumiem un pamat dokumentiem, pie kuriem es atgriezīšos pēc brīža, bet uh, Kosei uh, ar savu darbību kopumā ir jāpanāk uh, pozitīvs, uh, pozitīva ietekme uz pilsoņu labklājību Eiropas Savienībā un uz drošības aspektiem. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams pilnībā uh, atskaitīties un būt atklātiem attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem. Tāpēc Lībe komitejas aicinājumu es runāšu par iekšējās drošības komitejas ieguldījumu uh, darbā, uh, kur ietvaros mēs koordinējam sadarbības starp dažādajām Eiropas Savienības aģentūrām. Bet vispirms es gribētu iepazīstināt jūs ar Kozī kopumā un uh, īpaši runāt par pašiem uh, pamatiem, uz kuriem balstās šī sadarbība un uh, lai mēs eh, varētu noteikt eh, mūsu kompetenču lauku, jo, kā jau es teicu, šī ir diezgan jauna aģentūra un eh, šīs kompetences vēl nav pilnībā definētas. Es jūs informēšu par darbu, kas ir paveikts līdz, kas, kurs ir paredzēts veikt līdz 2011. gada 30. jūnijam, kas tātad ir šī pašreizējā prezidentūras trio noslēgums. Tātad sākšu ar šo kozī iepazīstināšanu. Un vispirms es gribētu at atgādināt par to, kas Beļģijas prezidentūras prāt ir svarīgākais sagatavojot, koz, sagatavojot kozī darbu šīm te minētajām laika posmam un jo īpaši sadarbībai turpmāko mēnešu laikā ar Ungārijas prezidentūru. Pirmais pamats mūsu darbībā ir 71. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību, kas paredz, ka ir jāizveido kosei, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iekšienē sadarbības nostiprināšanu. Uh, operacionālās sadarbības nostiprināšanu sa drošības jomā. Tālāk ir Stokholmas programma, kas ir ļoti svarīgs politiskais pamatdokuments. Uh, brīvības tiesiskuma un drošības jomā, kas paredz, ka um, iekšējās drošības stratēģijas izstrādāšana, uzraudzīšana un īstenošana, tā ir jākļūst par kozī prioritāti. Un visbeidzot, pēdējais pamats, kas ir visjaunākais, kas papildina iepriekš minēto, ir padoms lēmums 2010. gada 25. februāra lēmums, ar kuru tiek dibināta komiteja un noteikti eh, tās darbības principi. Un tāpat arī tās eh, sadarbība ar aģentūrām un Eiropas parlamentu. Es eh, īsumā vēlētos pieminēt dažus dokumentus, dažus punktus šajā lēmumā. Tā piemēram, tas parāds, ka mums ir jākoordinē operacionālā rīcība starp uh, Uh, iestādēm no dalībvalstu puses uh, iekšējās drošības jomā. Otrajā pantā tāpat ir norādīts uz to, ka Kozi ir izveidots kā multidisciplinārs uh, veidojums, un šajā gadījumā mēs runājam par iekšējo drošību plašākā mērogā, un tas nozīmē, ka runa ir ne tikai par tieslietu jomu, bet arī ar par policijas kompetenci, par uh, civilajām misijām, par uh, muitas darbību uz robežām, tāpat arī robežu apsardzes darbību. Tātad ir ļoti daudz aspektu, kas tiek izprasti uh, kā kompetences, ar kurām jānodarbojas šai iekšējās drošības komitejai. Trešajā pantā ir minēts, ka, kas ir jānodrošina efektīva sadarbība saskaņā ar piekto pantu līgumā. Trešajā, punktā, tā, trešajā pantā tāpat ir um, minēts, ka um, mēs cenšamies uh, konstatēt trūkums operacionālajā darbā un sarežģījums, ar kuriem uh, saskaramies, lai attiecīgi uh, darītu to zinām kompetentajām iestādēm. Kozī tāpat palīdz padomai, lai īstenot solidaritātes klauzulu bet padoma netiek iesaistīta pašā uh, operacionālajā darbā. Tātad Kozī nav jāvada pašas operācijas, bet uh, ir jākoordinē tās, lai panāktu to, ka tie, kas piedalās šajās operācijās, tiktu pietiekamā veidā vadīti. Un likumdošanas aktu uh, sagatavošana arī notiek citās uh, citās instancēs, bet ne kozī ietvaros. Piektais pāns ir ļoti svarīgs, eh, runājot par tiem jautājumiem, par kuriem mēs runāsim šo pēcpusdienu, jo ja Eurojust, Europol un Frontex, kā arī citu uh, kompetento iestāžu pārstāvji tiek uh, uzaicināti novērotāju statusā piedalīties kosī um, sanāksmēs, uh, Tad šajā pantā ir arī teikts, ka uh, Kosīna nodrošina to, ka tiek koordinēta uh, sadarbība starp uh, šo instanču pārstāvjiem. Tātad arī šeit runa ir par koordinēšanu, tad mums jākoordinē sadarbība. Uh, Vēl, protams, ir arī citi panti, kas ir svarīgi šajā minētajā lēmumā, bet pie tā skatīšos vēl pēc brīža. Un trešais uh, pants tajā ir teikts, ka Kosī regulāri iesniedz ziņojumu par savām aktivitātēm padomēji, un Eiropas parlaments, tāpat kā eh, nacionālajie parlamenti, tiek īstenoti par eh, pastāvīgās komitejas darbu. Un tieši šī iemesla dēļ es esmu ieradies šodien šeit un vēlreiz atgādinu, ka tas ir ne tikai liels gods, bet arī pienākums man atskaitīties par darbu. Tagad daži vārdi par Kosei programmu, kuru uh, Beļģijas prezidentūra ir iesniegusi izskatīšanai Kosei biedriem um, 26. jūlijā, un mēs nesen septembrī ar apstiprinājām šo darbu programmu. Šī programma tika sagatavota balstoties, protams, uz minētajiem dokumentiem, un, kā jau es teicu, tas tika izstrādāts izstrādāt sadarbojoties arī ar Ungārijas prezidentūru, lai nodrošinātu to, ka mūsu piedāvātajai programmai un darbam ir turpinājums. Uh, Tā ir programma, kuru mēs īstenosim vairāku mēnešu laikā, iespējams pat vairāku gadu laikā, un tas nozīmē, ka mēs iesaistīsim ne tikai Beļģijas prezidentūru un Ungārijas prezidentūru, bet arī turpmākās prezidentūras. Šo programmu vēlējās saņemt vairākas delegācijas, kopš mēs uzsākām savu darbu pie programmas izstrādes jau šā gada martā, un es domāju, ka šīs programmas sagatavošana bija tikai loģiski atbild šī prasībai. Lai sagatavotu šo programmu, mēs ņēmām vērā, um, zinām, filozofiju, ja tā varētu teikt, vai pamata principus, kurus uh, mēs izraudzījāmies balstoties uz mūsu iepriekšējo uh, pieredzi. Uh, Proti, ikreiz, kad notiek uzī sanāksmes, mēs pār, pārdomājam savu iepriekšējo praksi, un princips ir sakojuši, tad mums ir jārīkojas konsekventi, mums ir jānodrošina turpināmība, tātad mēs balstāmies uz to darbu, kur uh, gada sākumā uzsāka Spānijas prezidentūra, mums ir jāpanāk arī pievienotā vērtība. Proti, lai Kosī eh, dotu savu pienesumu, uh, rekomendāciju, vadlīniju izstrādāšanā, uh, tādu vadlīniju, kas neti, nav izstrādāts jau kādā citā uh, darba grupā. Tāpat mēs cenšamies panākt, lai mūsu darbs būtu pienācīgi integrēts uh, kopējā veselumā. Mēs, runājot par iekšējās drošības jautājumiem, cenšamies ņemt vērā visus aspektus, kas ir saistīti ar šo attiecīgo iekšējās drošības jautājumu. Tātad ņemam vērā visas dimensijas integrētā veidā, uh, lai nodrošinātu to, ka viss intereses tiek uh, aizsargāts, un mēs vēlamies arī, lai mūsu pieeja būtu realistiska un konkrēta, un lai ar šīs pieejas palīdzību mums izdotos panākt taustāms rezultātus. Uh, Par to es bieži runāju dažādos starptautiskos fórumos, jo es domāju, ka no tā ir atkarīga uzticamība mūsu iestādē, proti Mums ir jācenšas panākt to, ka mums, mūsu darbībā ir uh, konkrēti rezultāti, un mēs kozī ietvaros vēlamies, lai darba noslēgumā mēs varam parādīt tiem, kur labā strādājam, tātad visiem tiem dienestiem, kurus es pieminēju, bet arī uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, ka mēs esam panākuši kaut ko. Un Eh, visbeidzot, mēs vēlamies, un tā, protams, ir eh, vēlme, lai mūsu darbām būtu ietekme uz iekšējās drošības situāciju Eiropas Savienībā. Pirms es eh, sīkāk runāju par mūsu programmu, es vēlētos nedaudz runāt par to, kā mēs strādājam. Mēs strādājam sadarbojoties ar visiem, kas ir kozī sanāksmēs pie sarunu galda pavisam atklātā veidā. Uh, Mēs tā tad ievērojam turpināmības principu, ņemam vērā to, kas jau ticis īstenots eh, Spānijas prezidentūras laikā, bet mēs tāpat arī eh, sazinājāmies ar visām dalībvalstīm, Eiropas komisiju, aģentūrām, lai tās nāktu klajā ar priekšlikumiem par tiem jautājumiem, kas attiecīgi viņuprāt būtu jārisina kosī ietvaros un jautājumiem, kuros kozī varētu dot savu pievienoto vērtību. Mēs saņēmām 34 priekšlikums no dalībvalstīm, tātad no Eiropas komisijas, no aģentūrām izvērtējām šos priekšlikumus, eh, ievērojot principus, kurus es izklāstīju pirms brīža, un gal galā mūsu saraksts bija mazāks nekā sākotnējais, tātad 14 jautājumiem, kuriem būtu jāpievēršas. Šis saraksts ir diezgan pieticīgs, ja mēs paraugamies uz jautājumu skaitu, bet, kad pieminēšu dažas no tēmām, jūs noteikti piefiksēsiet, ka tās ir diezgan ambiciozas, un mēs nevēlējāmies pievērsties 40-50 jautājumiem, uh, Eh, ievērojot principus, kurus es minēju, jo es domāju, ka es nebūšu vienīgais kozi ietvaros, kas teiks, ka mēģinot panākt pārāk daudz, mums neizdosies panākt neko. Tātad, ja mēs ķeramies pie pārāk daudz jautājumu risināšanas, tad gal galā mēs nepanākam rezultātu nevienā no šīm jomām. Un mēs centāmies eh, pievērst uzmanību tātad ierobežotam jautājumu skaitam. Došu dažus piemērus. Uh, Viens no jautājumiem šo 14 vidū ir aģentūra darba koordinācija, un pie tā es atgriezīšos sīkāk pēc brīža. Otrs jautājums ir Eiropas policija, politikas cikla izstrāde, tātad policy cycle izstrāde. Mēs to devējam par harmonijas projektu savā iekšējā žargonā. Varbūt jūs par to būsiet jau dzirdējuši. Tas ir viens no projektiem, kuru izvirzīs priekšplānā Beļģijas prezidentūra. Šī projekta mērķis ir izstrādāt Eiropas līmenī darba metodoloģiju, eh, pamatīgu, eh, pat zinātniski es vēlētos teikt, eh, kura ņemtu vērā visus tos draudus, kas varētu rasties Eiropas Savienības iekšienē. Un šai politikai, ja pieeja būtu jāļauj ministriem, kuriem ir jāiestrā, jāizstrādā prioritātes iekšējās drošības jomā Eiropas Savienībā, balstīties uz darba metoda, kura jau būtu sevi pierādījusi un kas ļautu pieņemt lēmumus. Tātad mums ir jāidentificē dažādi fenomeni, draudi un uh, šis saraksts, kur mēs iesniegsim ministriem, ļaus viņiem attiecīgi izraudzīties prioritātes, uh, kurām būtu jāpievērš turpmāko mēnešu un gadu laikā. Tātad mēs nevēlamies radīt jaunu instrumentu, bet vēlamies harmonizēt jau esošos instrumentus lai um, ķertos pie tā, kas, uh, pie kā mums jau ir jāķers. Un tā tad, piemēram, tā varētu būt organizētā noziedzība. Un mēs te varētu iz, attiecīgi izstrādāt uh, prioritātes šajā jomā, pie kurām būtu jāstrādā turpmāko mēnešu un gadu laikā. Otrs piemērs ir iekšējās drošības stratēģija kas, eh, kā jau es teicu, runājot par Stokholmas programmu, ir viens no galvenajiem jautājumiem, pie kuriem strādā Kosī un pie kuriem mēs strādāsim sadarbojoties ar komisiju. Iespējams, ka kolēģis no komisijas noteikti arī informēs jūs par to, ka komisija ir paredzējusi nākt klajā ar paziņojumu šķiet novembrī. Un Kosī strādās pie komisijas eh, paziņojuma un centīsimies uh, izstrādāt uh, šo iekšējās drošības stratēģiju. Starp citu, rīt ir paredzēta Kosija sanāksme, tātad 5. oktobrī, un komisija eh, grasās organizēt diskusijas par savu paziņojumu projektu. Es domāju, ka tas būs ļoti interesanti, un es sagaidu ar nepacietību tātad pēcpusdienas sanāksme rīt. Trešā prioritāte ir cīņa pret organizēto noziedzību, pret smagiem noziegumiem. Lielākais vairums delegācija, kas ir kosī, pie kosu sarunu galda, piekrīt tam, ka šis ir jautājums, kas skar mūs visus. Vairākas delegācijas izteica priekšlikumu uzsākt uh, pārdomas un analīzi par visiem mehānismiem, kas ļauj cīnīties pret organizēto noziedzību un neva, nedomājot tikai un vienīgi par um, kriminālajām sankcijām, bet domājot arī par alternatīvajiem risinājumiem. Um, tā piemēram, paredzot likumdošanu, kas ļauj konfiscēt dažādus uh, organizētās noziedzības līdzekļus, uh, slēgt dažādas iestādes un tā tālāk un tā joprojām. Tātad turpmāko mēnešu laikā un noteikti arī Ungārijas prezidentūras laikā mēs strādāsim pie šīs prioritātes. Tagad atgriezīsimies pie jautājuma par aģentūru darbu koordināciju, jo es domāju, ka tas noteikti ir jautājums, kas mūs visus ļoti interesē. Kāda tad ir kosīja loma koordinācijas jomā? Kā jau es teicu, tas ir piektais uh, Eh, pants 25. februāra lēmumā, ar kuru Kosī tiek uzticēts eh, panākt konsekvenci sadarbībā starp šīm aģentūrām. Tātad Kosī ir jāpanāk tas, lai šīs aģentūras op, strādātu optimāli un pēc iespēja, ar pēc iespējas lielāko sinerģiju. Jau no Kosī eh, pašas pirmās sanāksmes, kas notiek 2010. gada 11. martā, aģentūra darba koordinācija bija viens no pirmajiem jautājumiem, kas bija darba kārtībā, par kur runājam arī nākamajās sanāksmēs. Mēs arī to ierakstījām kā vienu no šiem te 14 jautājumiem, pie kuriem būtu jāstrādā Beļģijas prezidentūras un Ungārijas prezidentūras eh, darbības laikā. Aģentūras par kurām jūs runāsiet arī eh, nedaudz vēlāk šodien. Tām visām ir īpaši specifisks darbības mandāts, eh, specifiski noteikti pienākumi, bet neviena no tām nevar pilnībā attīstīt savu potenciālu un strādāt pilnvērtīgi bez citu aģentūru atbalsta un dalībvalstu atbalsta. Tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kā katra aģentūra darbojas, ievērojot savas kompetences un ievērojot citu Eiropas Savienības instanču kompetences, kuras attiecīgi ir atbildīgs par dažiem jautājumiem. Un te es domāju, piemēram, Eiropas komisiju, bet noteikti, ka kolēģis, kas sēž tepat man blakus, par to runās sīkāk pēc brīža. Tālāk, kas attiecas uz koordināciju, tad e, eh, 2009. gada 1. oktobrī notika Tieslietu un iekšlietu padomas sanāksme, un trīs aģentūras tika aicināts izstrādāt ziņojumu par to, kā tās labāk varētu sastrādāties, jo īpaši izstrādājot uh, vadlīnijas, izstrādājot kopīgus standārtus, uzsākot kopīgu iniciatīvu īstenošanu, tā piemēram apmācības jomā, attīstīt darba metodas un ieviest uh, rutīnu, ja ikdienas praksi savam darbam. Un Šī, šo aģentūru pārstāvi tikās un 2009. gada beigās, 2010. gada sākumā nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, un šī kopīgā pieeja noteikti ir jāuzsver, jo tas bija pirmais solis, tas bija jauninājums. Pirmo reizi šīs trīs aģentūras nāca klajā ar ziņojumu par savām aktivitātēm, eh, lai uzlabotu savu darbu. Starp posma ziņojums tika iesniegts Kosija pirmajai sanāksmē, tātad 11. Uh, martā 2010. gadā, mēs konstatējām, ka ir jau pienācīgi izstrādāta sadarbība šo aģentūru starpā, bet arī uh, katru uh, divu aģentūru starpā. Šajā ziņojumā bija norādīts arī uz to, ka ir nepieciešams racionalizēt darbu, jo īpaši daudzpusējās koordinācijas jomā. Aprīļa sākumā uh, aģentūras nāca klajā ar gala ziņojumu. Šajā gala ziņojumā tika uzskaitīti esošie protokoli un esošās vienošanās, kas panāktas divpusēji starp aģentūrām. Tāpat arī izklāstīta virkne eh, jautājumu, kuros vēl būtu jānoslēdz eh, līgums starp aģentūrām. Tāpat tika uzskaitīts arī eh, viss tas, ko pavisam konkrēti varētu paveikt daudzpusējās sadarbības ietvaros, un šajā ziņojumā uh, šo ziņojumu mēs kozī izskatījām, un mēs vēlētos uzsvērt konkrēto pieeju, kas šajā dokumentā ir izklāstīts. Šis dokuments ir ļoti konkrēts, labi pārskatāms un saprotams, viss ir labi definēts, tātad attiecīgi tabulās, ļoti pārskatām, jūs varat iespatīt, iepazīties ar šo dokumentu un redzēt to, vai rezultāts ir panākts vai nē. Otrakārt, šajā ziņojumā pilnībā ņemta vērā Stokholmas programma. Un treškārt, šajā ziņojumā pienācīga loma pievērsta tiem jautājumiem, kurus aģentūras var atrisināt pašas. Tātad ir izvērsta tāda kā pašanalīze, paškritika un izklāstīta virkne problēmu, ja izaicinājumu, ar kurām uh, eh, dalībvalsts tik, var tikt galā pašas, vai nu sastrādājoties ar dalībvalstīm, vai ar citiem partneriem. Bet katrā ziņā pieminēt arī, pieminēts arī tās prioritātes, kuras eh, šīs aģentūras varētu īstenot pašas. Un nav izslēgts, ka šāda veida prakse uh, Uh, varētu tikt paplašināti, iesaistot arī uh, citas aģentūras, kas strādā uh, tieslietu un iešlietu jomā, tā piemēram pamatiesību aģentūra, tāpat arī Eiropas um, tieslietu apmācības tīkls. Tātad um, mēs attiecīgos dokumentus esam pieminējuši tikai trīs aģentūras, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram uzaicināt citas novērotājas statusā piedalīties šajā darbā. Uh, Tālāk, kas attiecas uz divpusējo sadarbību aģentūru starpā, tātad ik pa divām aģentūrām. Šajā ziņojumā ir izklāstīti ļoti konkrēti priekšlikumi, kas saistīti ar operacionāliem jautājumiem, tādiem kā, un te es pieminēšu dažus, informācijas apmaiņa, eh, draudu analīze un izvērtēšana, kopīgas eh, anketas, eh, informācija un komunikācija un citi jautājumi. Un, ja jūs vēlaties detalizētāku informāciju, arī to mēs varam sniegt, bet uh, tās joms, kurās mēs varētu vēl uzlabot sadarbību, ir diezgan daudzas. Uh, Aģentūrām ir jācenšas panākt to, lai to darbs panāk, panāk pozitīvu ietekmi uz iekšējo drošību, un te es vēlētos pieminēt dažus mēķus, kurus aģentūras sev izstrādā. Izstrādāt noteikums, kas ļautu nodrošināt konsekvenci, uh, turpināmību un interoperabilitāti aģentūras starpā. Izveidot kopīgu pārvaldības uh, jomu, organizējot kopīgas sanāksmes. Pie tā atgriezīšos pēc brīža. Organizēt koordinātu pieeju starp uh, dažādām aģentūrām un tāpat arī īstenot tās ārlietu jomā. Attīstīt sadarbību pētniecības un attīstības jomā, koordinēt apmācību, informēt par citu aģentūru darbu. Tātad tāpat kā kozī gadījumā Ir jācenšas informēt uh, par to, ko uh, dažas aģentūras dara, jo mums nav pietiekams informācijas par to, kā tās darbojas, kāda ir to uzbūve, kāda ir pienākuma. Un es domāju, ka ir ļoti vērtīgi to arī pasvītrot. Vēl viens mērķis - nodrošināt starp aģentūru sadarbību informācijas apmaiņas jomā, lai cilvēki zinātu, ko Eiropas aģentūras var darīt viņu labā. Tātad vesela virkne mērķu, kurus aģentūras ir izvirzījušas, lai panāktu lielāku sinerģiju to e, starpā, lai panāktu to, ka nav dublēšanās aģentūra darbā un lai arī uzlabotu to darba kapacitātes un kompetences. Tālāk, e, aktuāls jautājums, pie kur strādā Kosei. Pēc e, aģentūra gala ziņojuma publicēšanas Kosei nolēma savā 25. jūnija sanāksmē uzaicināt aģentūras īstenot lielāko daļu pasākumu, jeb mērķu, kurus tās izvirzījušas gala eh, ziņojumā, un izveidot kopīgu darbību stelpu, organizējot uh, regulāras sanāksmes, kuras attiecīgi vadītu tās aģentūras uh, direktors, kura uzņem attiecīgo sanāksmi. un uh, paredzot arī uzaicināt padomus uh, un komisijas pārstāvjus un organizēt šīs sanāksmes tik bieži, cik nepieciešams un vismaz reizi gadā. Un visbeidzot katras uh, sanāksmes beigās attiecīgi ziņojums tiek iesniegts kozī. Pirmā sanāksme notiks 26. novembrī Hāgā un arī es pats tajā piedalīšos. Un noslēgumā vēlos teikt, uzsvarot, protams, cik svarīgi. Um, ir panākt koordināciju uh, aģentūru darbā. Es vēlētos uzsvērt, ka Beļģijas aģentūra vēlas virzīties vēl vairāk uz priekšu šajā jautājumā, un mums noteikti ir jāstrādā pie tā, ka mēs ne tikai palielinām sadarbību starp šīm aģentūrām, bet iesaistam arī citas institūcijas, tā piemēram komisija. Paldies! Paldies par uzmanību! Paldies, ka Kelberg kungam turpina priekšstādātājs, kas izteicās kā Beļģijas prezidentūras pārstāvs, bet arī kā. Ka iekšējās drošības komitejas eh, priekšsēdētājs, un mēs noteikti ar prieku saņemsim jūsu pieminēto ziņojumu, kur kopīgi izstādā, izstrādājuši trīs aģentūras. Un tagad es vēlētos dot vārdu Debrever kungām, kas uzstāsies komisijas vārdā. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Et je comprends aussi euh, en regardant l'horloge. Paldies, priekšsēdētāji. Es skatos tagad uz pulksteni un saprotu, ka, lai gan runāju komisijas vārdā, man būs jāizsakās īsi. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šīs īsās prezentācijas sākumā es gribēju atgādināt jums par trīs lietām, kas man liekas ir ārkārtīgi svarīgas. Un tās visas mums ir prātā, par tā mēs runāsim divu dienu diskusijās. Šeit Eiropas parlamentā, strādājot kopā ar nacionāliem parlamentiem, jūs runāsiet par aģentūrām, kas strādā noteiktās jomās eh, pie tieslietu un iekšlietu jautājumiem bet ir svarīgi atcerēties, ka pašlaik starp institucionālais dialogs ir progresā. it īpaši attiecībā uz aģentūru, misiju, nozīmi un arī uzraudzību. Šis starpinstitucionālais dialogs smēlās iedvesmu no Eiropas komisijas eh, paziņojuma, kas tika publicēts 2008. gadā. Tā kā šis dialogs ir starpinstitucionāls, tajā piedalās gan komisija, gan padome, gan arī parlaments. 2011. gadā tiks publicēti secinājumi, un ir ārkārtīgi svarīgi, ka tiek turpināta koordinācija un sinhronizācija starp vispārējo pieju un to, ko varētu darīt specifiskos jautājumos tieslietu uh, un uh, iekšlietu jomā. Un kā Kokobar kungs jau arī teica, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs atceramies, kas dara ko un kādas, kam ir lomas un atbildības. Aģentūras ir tikušas izveidotas, lai apmierinātu noteiktas vajadzības tieši sadarbības jomā. Tomēr aģentūra tiesiskajā pamatojumā nekad nav bijis ierakstīts, jo tas būtu pretēji līguma nosacījumam un garam. Tātad šīs aģentūras nav iesaistītas politiku veidošanā un attīstībā. Politiku joma ir institūciju atbildība, šeit es runāju par padomu un Eiropas parlamentu, un, ja nepieciešams, piedalās arī Eiropas komisija, izmantojot savas iniciatīvas tiesības. Protams, ka demokrātiskā uzraudzība uh, Eiropas institūciju līmenī un arī nacionālo valdību līmenī. Jāveic tad, kad tiek noteiktas, kādas tad būs tās politikas, un kad arī šīs politikas konkrētās aģentūras ievieš reālajā dzīvē, protams, atbilstoši viņu atbildības jomām. Treškārt. Es gribēju teikt, ka pašlaik mēs esam situācijā, kad atbildības jomas pilnvarojums ir sadalīts starp Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi organizēt šādus pasākumus, lai uh, šādu pasākumu ietvaros varētu veikt divu līmeņu demokrātiskās debates un lai nodrošinātu sadarbību starp šiem līmeņiem. Piemēram, ja mēs paskatīsimies uz jautājumu, par kuru runāsim šodien par ārējo robežu kontroli, tad tas regulējošais konteksts vai pamatdokumenti tiek noteikti Eiropas līmenī, tā ir kopienas lieta. Uh, bet dalība valstis joprojām ir atbildīgā iestāde, jeb atbildīgā organizācija par šo politiku ieviešanu. Un šeit mēs runājam tieši par ārējās robežu kontrolas jautājumu. Un to mēs ļoti skaidri redzam Frontex darbā. Jā, Frontexam ir noteikti uzdevumi, e, kurus tas kont, e, koordinē, bet šie jautājumi ir dalību valstu atbildība. Ja, piemēram, mums ir kopējs, kopēja darbības aģentūra, kas varbūt strādā Eiropas līmenī, bet ir skaidrs, ka daudz efektīvāk šos kopējos uzdevumus veids nacionālo valstu iestādes konkrētajā jomā. Tie bija tie trīs punkti, par kuriem es jūs, jums gribēju atgādināt, bet tagad es gribu priekšsēdētāji atsaukties uz to, ko teicāt jūs, par to, ka mums ir nepieciešama pozitīva dinamika. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Nu, piemēram, ja mums ir e, šāda jauna darba kārtība tieslietu un iekšlietu jomā, mums ir jāsaprot, ka e, šajā jomā darbojas ārkārtīgi daudz aģentūru. Tāpēc nākošo divu dienu laikā jūs apskatīsiet trīs jautājumus - Frontex, Europol un Eurojust. Bet mums nevajadzētu aizmirst, ka ir vēl vismaz trīs citas aģentūras, kas šobrīd aktīvi darbojas Tātad pamatiesību aģentūra Sīpols, e, Eiropas policijas apmācības koledža un arī Eiropas narkotiku un atkarība no narkotiku uzraugs. Priekšsēdētāji, jūs arī pieminējāt Eiropas patvēruma dienestu, kam līdz gada beigām vai līdz nākošā gada sākumam būtu jāsāk darboties, Mums arī nākotnē būs vēl viena aģentūra, kas strādās ar lielo informācijas sistēmu izveidi un uzraudzību. Protams, ja likumdevēji par to izlems, nu kopā tātad mēs varēsim runāt par astoņām aģentūrām, varbūt, ka tas ir pat pārāk daudz, bet es gribu atgriezties pie tā, ko teicu pirms dažām minūtēm. Tieslietu un iekšlietu joma ir joma, kuras ietveros sadarbība starp dalībvalstīm, kā Kukalubra kungs teica, tātad sadarbība starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību ir ārkārtīgi svarīga tad, kad mēs strādājam pie politiku izveides un politiku ieviešanas. Tāpēc ir skaidrs, ka tad, kad ir izpildītas demokrātiskās un tiesiskās prasības, mums ir jāgriežas pie šīm aģentūrām, jo tur ir eksperti, viņiem ir zināšanas, un viņi zina, kā politikas ir iespējams realizēt. Bet priekšsēdētāji, tā dinamika, ko jūs pieminējāt, ir nepieciešama, un tā ir arī reāli panākama. Es šeit gribēju pieminēt piemēru eh, par jautājumu, par ko mēs runāsim rīt, tātad par Schengenes sadarbību. Ja mēs skatāmies uz to ilgtermiņā, tad varētu teikt, ka līdz brīdim, kad stājās spēkā Amsterdams līgums, Schengenes eh, sadarbība skāra tikai starpvaldību līmeni. Un daži cilvēki teica, ka to varētu varbūt saukt par nākotnes izmēģinājumu sadarbībā Eiropas ietvaros. Tad sākotnēji Schengenes jautājumi bija tikai starpvaldību sfēra, un tur neiesaistījās Eiropas iestādes, nākot klajā ar kaut kādām savām iniciatīvām. Tajā laikā pieņemto rezolūciju tonis bija ārkārtīgi skaidrs, parlaments pilnībā noliedza šo fenomenu, bet tad stājās spēkā Amsterdams līgums, tagad ir stājies spēkā arī Lisabonas līgums, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka visas tās jaunās atbildības jomas, kas nonākušas kopienas e, kompetencē, balstoties uz Amsterdamas un citiem līgumiem, ir nonākušas arī Eiropas parlamenta kompetencē, un parlaments kopā ar padomi ir pieņēmuši veselu sistēmu jaunu likumdošanas aktu. Uh, piemēram, par vīzu režīmu atvieglošanu, par robežām vai par SIS-2 sistēmu, par visu sistēmu un tā tālāk. Tātad visi šie instrumenti nāk vai ir cēlušies no Schengenes akī, un par tiem lēmumu kopā ir pieņēmis parlaments un padome. Un š, tātad šeit mēs varam runāt par to pozitīvo dinamiku, par precedentu, jo daudz ir padarīts un daudz kas ir iespējams tiesiskās sadarbības ietveros. Es jau iepriekš teicu, ka jūs piedalāties likumdošanas procesā. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz Frontex reformu, lēmums par tiesisko pamatu jau ir pieņemts, arī par ātrās reaģēšanas komandām lēmums ir pieņemts. Un pašlaik Frontex tiesisko uh, bāzi izskata parlaments, referents ir Busutilkungs. Jums ir ārkārtīgi liela ietekme uz to, kā aģentūras darbosies. Jūs arī uzraugat budžeta izpildi. Visas šīs aģentūras spēj darboties, balstoties uz naudu, kas gan drīz tikai un vienīgi nāk no Eiropas budžeta, jo viņiem nav pašiem savu līdzekļu. Tas nozīmē, ka Eiropas budžetam ir milzīgi ietekme uz viņu darbu. Bez tam šo aģentūru tiesiskais pamats lielā mērā nosaka, kāda ir aģentūru pakļautība. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz Eiropolu, ja es atceros pareizi, mēs runājam par 47. pantu Un tur ir skaidri norādīts, kāda ir pakļautības sistēma, bet arī citos dokumentos ir līdzīgi panti attiecībā uz citām aģentūrām. Jums Eiropas parlamentā un jums nacionālajos parlamentos ir dota brīvība uzdot jautājumus šiem direktoriem, aģentūra direktoriem, lai viņi ierodas šeit un, un atbild uz to, ko jūs gribat eh, viņiem eh, lūgt. Un es domāju, ka ļoti retais no šiem direktoriem atteiktos ierasties vai nu no Eiropas parlamentā vai Nacionālā parlamentā. Bet ir iespējams izdarīt vēl vairāk. Kop Kokalberga kungs runāja par uh, paziņojumu no komisijas šī gada novembrī par iekšējās drošības stratēģijas aspektiem Protams, ka mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies, bet pašlaik ir skaidrs, ka komisija plāno nākt klajā ar procedūrām par lēmumu pieņemšanu un par atgriezenisko saikni saistībā ar šīm aģentūrām un darba plāniem. Jūs pieminējāt Eiropas politiku ciklu, un Eiropas parlamentam šeit būs liela loma. Uh, jo Eiropas parlaments ir iesaistīts diskusijās par stratēģiju, laika grafiku un tā tālāk. Tāpēc parlamentam ir jābūt pie sarunu galda un jāizsaka savs viedoklis. Jo pēc tam, kad lēmumi tiks pieņemti, aģentūras arī attiecīgi darbosies. Priekšsēdētāji, jūs runājāt par parlamenta bažām par demokrātisko uzraudzību, piemēram, Europol gadījumā. Jūs noteikti par to runāsiet vēlāk. Malstrums kundze jau par to ir runājusi, un jūs arī to pieminēsiet, tātad par Eiropola tiesiskā pamata pārstrādi. Ir skaidrs, ka šis process aizņems ļoti ilgu laiku, un tas būs jādara balstoties uz ietekmes izvek, izvērtējumu pēc tam, kad stāsies spēkā jaunais padomas lēmums. Ir skaidrs, ka demokrātiskā uzraudzība ir jāstiprina, tāpēc tiek sagatavots atbilstošs likumdošanas akts, un tur tiks ņemti vērā specifiskie Eiropola apstākļi. Ir skaidrs, ka šeit mēs nerunājam par kaut kādu policijas dienestu, uh, jo Eiropola neveic izmeklēšanu un tā tālāk. Jāceras arī, ka Eiropola ir ārkārtīgi cieši saistīts un cieši sadarbojas ar nacionālajiem policijas spēkiem, tāpēc nevajadzētu šeit e, jaukt demokrātisku uzraudzību Eiropas un nacionālajos līmeņos. Nu, dāmas un kungi, tās bija dažas idejas no Eiropas komisijas. Protams, arī ir skaidrs, ka mēs uzklausīsim visu, ko jūs teiksiet, un ir ārkārtīgi svarīgi piedalīties šādās debatēs, jo mēs vēlamies uzlabot sadarbību starp Eiropas līmeni un nacionālo līmeni, jo bieži nacionālajie parlamenti laikā nesaņem nepieciešamo informāciju, lai pilnā mērā veiktu demokrātisku uzraudzību. Un tas ir tas, kas mums būtu jāatceras nākotnē tas, ko mēs esam iemācījušies no jau iepriekš padarītā darba. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums būs divu dienu seminārs, un e, mums ir jācenšas tieši ievērot laika grafiku. Mums būs divas darba sesijas šo pēcpusdienu. Pirmā būs saistīta ar Frontex un otrā ar Eiropolu. Tāpēc gribētu uzreiz aicināt sākt pirmo darba sesiju, un pēc tam mēs varēsim diskutēt, uzklausīt jūsu viedokļus gan no nacionālajiem parlamentiem, kas ir ieradušies šajā zālē, gan arī no Eiropas parlamenta Libe komitejas locekļiem. Tāpēc dosim vārdu Ilkas Laitinēna kungam, kas ir Frontex aģentūras direktors, lūdzu būs util. Lūdzam arī Saimonu Busutilu, kas ir referents eh, dokumentam par Frontexa pilnvarojumu pārskatīšanu. Viņš arī ir Libe komitejas biedrs. Un arī lūgsim Andreju Hunko, kas ir Vācijas parlamenta deputāts. Lūdzu. We're going to open This... Labi, ar to mēs tad arī atklāsim mūsu pirmo darba sesiju. Tā tad Frontex aģentūra. Un pirmais runās Laitinen kungs, Frontex aģentūras direktors. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlētos izteikt savu pateicību gan parlamentam, gan Libe komitejai tieši. Man tiešām prieks uh, redzēt šeit Nacionālo parlamentu pārstāvis šajā sēdē. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Situācija uz ārējām robežām Eiropas Savienībai nekad nav statiska. Kaut arī mēs redzam, ka samazinās migrācijas, uh, aptuveni par 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet tāpat pieaug e, koncentrēšanās, e, tur, turpinās e, kriminālo organizāciju darbības. Kriminālas grupas, noziedzīgās grupas galvenokārt šobrīd aprobežojas ar eh, aktīvu darbību Grieķijas, Turcijas robežas rajonā. Pirmo sešu mēnešu laikā šogad šeit bija vairāk kā 80% atklāto pārkāpumu gadījumu uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Saskaņā ar Frontex riska analīzi Turcija šobrīd ir jau stabila tranzītvalsts nelegāliem migrantiem ceļā uz Eiropu Tātad arvien vairāk eh, nelegālie migranti ielido Stambulā un tad dodas uz robežas pusi. Viena no visinteresantākajām eh, pārmaiņām eh, Grieķijas-Turcijas robežu ir pāreja no jūras robežu šķērsošana uz sauszemes robežu. Tātad 2010. gadā mēs vairāk koncentrējamies uz jūras robežām, bet šobrīd lielākais spiediens, ja tā varētu teikt, ir uz sauszemes robežām. 73% pirmo, eh, pirmā pusgada laikā šajā gadā. Citur situācija nav tik dramatiska kā iepriekšējos gados. Kādreiz ļoti uh, Eh, zināmās no, Austrā, no eh, Āfrikas, no Senegālas, Mauritānijas eh, ceļš, ja tagad ir praktiski pilnīgi slēgta, pateicoties kopējai darbībai. Tāpat ar kopīgu darbību Minerva, Idalo un Hermes ar šīm operācijām mēs esam spējuši samazināt uh, Eh, šīs nelegālās imigrantu plūsmas eh, rietumu vidusjūras reģionā. Un arī Poseidona operācija eh, Grieķijas-Turcijas jūras robežas rajonā ir pārvirzījusi galveno uzsvaru šobrīd uz sauszemes robežām. Kas attiec uz austrumu robežu ar, ba ar Baltkrieviju un Ukrainu, tur situācija pārsvarā ir stabila. Uh, bet Ungārijas-Serbijas robeža ir kā, sec, kā turpinājums eh, šīm eh, darbībām. Migranti virzās vairāk uz ziemeļiem, pārsvarā izmantojot bijušo Maķedonijas republiku, mēģinot eh, iekļūt pat tālāk caur Serbiju pie Ungārijas robežas. Tās ir izmaiņas, un eh, to nosaka eh, topošā Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās Schengenai, kas pagarinās eh, ne, ne principā dubultos pat sauzemes robežu ar Turciju, kas varbūt mazinās spiedienu uz Grieķiju, bet acīm redzot turpinās šīs problēmas uh, kas saistās ar attiecīgajām robežām. Un principā ir jau pamanīta lielāka aktivitāte pie Bulgārijas robežām, kaut arī vēl ir pāragri, lai sacītu, vai tā ir paliekoša tendence. Priekšsarētāj kungs, kā es sacīju sākumā, situācija uz robežām nekad nav statiska. Ir nepieciešama nepārtraukta aktuālākās informācijas iegūšana, stratēģijas izstrādāšana un elastīga pieeja. Viss kas ir saistīts ar integrētu robežu pārvaldi, jeb IBM. IBM princips tika ieviests samērā nesen, tad, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. Nav skaidrs robežas vairs starp pirmo un otro pilāru. Beidzot varam teikt, ka IBM ir kļūst par uh, integrālu un neatņemamu daļu Eiropas Savienības drošības stratēģijai, nu vismaz politiskā līmenī. Trūkstošais elements ir nepieciešamība nojaukt eh, mūsu prātos esošās robežas. Robežu drošība nozīmē, ka ir jāiesaista vairāk kā viens dienests, jākontrolē pasažieru un eh, citu plūsmu uz robežu kontrols punktiem, robežsargiem jāiesaistās, muitai, pilsonības migrācijas dienestiem, tiem visiem ir jāstrādā kopā. Tikai ar šādu pieeju un paturot prātā jauno tiesisko situāciju, mēs varēsim sacīt, ka robežu kontrole var notikt jebkur, kur tiek kontrolēta eh, imigrantu plūsma, vai tā būtu vīzu izsniegšanas daļa, vai lidosta, tranzīta valsts, vai Eiropas Savienības dalību valsts teritoriju. Dažkārt ar to var arī atklāt pārkāpumus un tālāk seko izmeklēšana, kur atkal ir jāsadarbojas vairākām struktūrām. Vertikāla un horizontāla integrācija tieši tas ir tas, par ko katru dienu cīnas Frontex aģentūra. Mums ir nepieciešams, lai dalību valstīs būtu nacionālās iestādes, kas visas sadarbojas kopējas drošības vārdā, apmainās ar datiem, sadarbojas kopīgās operatīvajās darbībās un izstrādā labākās prakses principus. Lisabons līgums un Stokholmas programma izra, izra, uh, radīja principā tādu jaunu iespēju. Beidzot ir likts pareizais uzsvars, uh, liekot uh, šīs lietas priekšplānā. Un pats svarīgākais šeit ir saglabāt līdzsvaru. Arvien vairāk cilvēku cenšas izmantot mobilitātes sniegtās iespējas, šķērsojot robežas, kas ir pilnīgi brīvs lielai daļai iedzīvotāji. Tā pašā, daļā, tā pašā laikā arī viņiem ir nepieciešams baudīt drošību. Un ir nepieciešams e, likt šķēršļus pārobežu noziedzīgām darbībām, cilvēku tirzniecībai Un priekš tā, lai to īstenotu, ir nepieciešama ne tikai cilvēku resursi, bet arī finanšu resursi un pietiekam gudra pārvaldība, lai varētu šos resursus labi pārvaldīt. Kas attiecas uz detalizētu informāciju par to, ko es vēlos redzēt eh, pārskatītajā Frontex eh, eh, nu, regulā. Tātad pirmkārt datu apstrāde. Uh, lai mēs varētu veiksmīgi apkarot draudus, piemēram, cilvēktirzniecību, bieži vien nepilngadīgu cilvēku tirzniecību, um, seksuālā verdzība, um, cita veida izmantošana. Mums ir jābūt pēc iespējām tiesībām saukt vārdā vainīgos. Uh, Mēs negribam uzglabāt personas datus, ne arī izmantot labticīgus ceļotājus, robežu kontrolas nolūkos. Mēs vēlamies informāciju izmantot, lai mūsu operatīvās darbības pie robežām būtu tiešām precīza, jo 400 tūkstoši robežsargu var ļoti efektīvi cīnīties ar noziedzību uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Mēs esam iesaistīti arī eh, noziedzīgo tīklu atklāšanā un startautisko kriminālo grupējumu atklāšanā, kas atbildīgi par lielu daļu pārrobežu noziegumu. Un es, eh, protams, arī aizstāvu tos, kas visvairāk ir pakļaut riskam. Un Protams, ka tas ir arī e, pierādījums, ka tad, kad kāds ir aizturēts, e, mēģinot šķērsot robežu, un ja šī informācija par šādu personu, kas e, izdarīt noziegumu dēļ, nevar šķērsot robežu, bet tā informācija nenonāk līdz Frontexam, tad tas nav īsti pareizi. Šādā informācija, ja tā paliek vietējā līmenī, kur to īsti nevar plašāk izmantot, tas nekādu labumu nedod tāda situācija nāk par labu tieši starptautiskiem noziedzīgiem grupējumiem. Mēs nevaram īstenot visaptverošu eh, starpaģentūru sadarbību, ja mūsu rokas ir sasietas tieši saistībā ar robežu šķērsošanu un informācija paliek tikai un vienīgi vietējā līmenī un netiek nodot tālāk. Vēl viens punkts ir aprīkojuma pieejamība Saskaņā ar pašreizējiem nosacījumiem dalību valstis eh, piešķir Frontex aprīkojumu pēc brīvprātības principa, bet arī pēc saviem ieskatiem. Lai varētu efektīvi plānot darbību un veikt operatīvo pārvaldību, mums ir nepieciešams stingrākas garantijas, kā pareizie nepieciešamie resursi būs pieejami pareizajiem cilvēkiem pareizā laikā. Mēs atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu izveidot kopīgo eh, ap, aprīkojumu bāzi ar eh, ievērojamāku dalību valstu līdzdalību, un tas mums eh, piešķirtu vēl, cerams, lielāku pārliecību, ka Frontex varētu īrēt šādu aparatūru vai būt līdzīpašniekiem tiem. Uh, Tādējādi tas palielinātu mums daudz lielākas iespējas efektīvi pārvaldīt šādu aprīkojumu un daudz straujāk pielāgoties visu laiku mainīgai situācijai. Vislielākais eh, resurs, svarīgākais ir ne tikai tehnika un aprīkojums, bet eh, bez pareizajiem cilvēkiem, bez īstajiem cilvēkiem tas neko nenozīmē. Un tieši šeit nāk arī dalību valsts eh, ekspertu, robežsargu līdzdalība. Un arī šeit mēs eh, labprāt redzētu uzlabojumus. Tā sauktie nosūtītie viesi sadarbībai kas varētu uzlabot mūsu sadarbību ne tikai ar Frontex, bet arī vispār sadarbībai starp dažādām iestādēm, eh, tā skaitā starp dalību valsts iestādēm un Eiropas Savienību. Tā tad atkal uzsvers uz autonomiju un elastīgumu. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, ir jautājums par vienotu pārvaldību. Lai Frontex varētu eh, mainīties no koordinātora lomas līdz daudz aktīvākiem dalībniekam, Tam ir nepieciešams, lai vislabākie resursi Eiropā strādātu Eiropas labā. Un tikai ar solidaritāti un kopīgu atbildību mēs varēsim izpildīt Frontex misiju, nu, nodrošināt savstarpēju uzticamību, uz kuru balstās tiešām kopējās operācijas. Priekšsēdētāji kungs noslēgumā personīgo datu uzglabāšanu attiecībā uz personām, kas tiek uzskatīts, eh, ka tās apdraud drošību, šādu datu iegūšana ir ļoti nepieciešama. Spēja sadarboties ar citām tiesību sargājušām iestādēm ir absolūti obligāts priekšnosacījums, lai mēs varētu izpildīt Stokholmas programmas mērķus. Tātad kopīgi sadarboties, kopīgi pārvaldīt, kopīgi rīkoties. Ideja ir skaidra, uh, Ar problēmām mēs varam tikt galā, bet to mēs nevarēsim izdarīt vieni paši. Mums ir jāstrādā kopā. Paldies! Thank you. Thank you, Mr. Latinen. Paldies, Latinen. Paldies, Latinen kungam. Un tagad dosim vārdu referentam Frontex jautājumā, proti Simonam Busutilam, kas ir Lība komitejas pārstāvis un Eiropas parlamenta deputāts. Un es vēlētos piedāvāt arī tāpēc, lai mēs izpildītu uh, darbu saskaņā ar grafiku, mēs varētu dot uh, priekšsēdētājiem, mēs varētu dos vārdam runātājiem desmit minūtēm un tad uzsākt diskusijas. Lūdzu, Pustie kungs. Dear colleagues uh, from the European Parliament, dear colleagues from the National Parliament. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Nacionāla parlamenta pārstāvi. Man ir liels prieks un gods piedalīties šajā viedokļu apmaiņā ar kolēģiem. Uh, jo īpaši kas, tiem, kas pārstāv dalībvalstu parlamentus. Šīs interparlamentārās komitejas eh, komiteja nori, organizēta ļoti pienācīgā eh, laikā. Pagājušā nedēļā piecu pārstāvu delegācija eh, no Eiropas parlamenta devās uz Varšavu, lai tiktos ar Laitinen kungu un viņa komandu. Un šodien mums ir iespēja piedalīties šajā viedokļa apmaiņā šodien kopā ar jums. Un kā referents šajā jautājumā es vēlētos teikt, ka mēs vēlamies eh, organizēt pirmo viedokļu apmaiņu par šo jautājumu jau nākamajā nedēļā. Tāpēc šāda sanāksme šodien pirms nākamās nedēļas sanāksmes ir gluži vietā. Es vēlētos runāt par sešiem jautājumiem, kas, manuprāt, eh, kā referentam. Uh, šķiet jautājumi, uz kuriem eh, jūs varētu atbildēt, lai es varētu pienācīgi sagatavot savu ziņojumu un grozījumus, kurus esmu paredzējis iestrādāt šajā dokumentā. Bet uh, atbildēšu tikai uz vienu no šiem jautājumiem, došu jums iespēju atbildēt uz pieciem pārējiem. Pirmais jautājums, uz kur mums būtu jārod atbilde, ir kurp iet Frontex? Un tas, protams, ir ļoti vispārīgs jautājums. Uh, Es domāju, ka mums ir nepieciešams politiskas diskusijas par to, um, lai mums rastos ideja par to, um, kādu mēs vēlētos redzēt Frontex, tad, kad tas būs pienācīgi pieaudzis. Tātad Frontex šobrīd um, darbojas jau piecus gadus, tam ir piecu gadu pieredze un kādu mēs vēlamies redzēt šo organizāciju nākotnē. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs un uz kur mums būtu ļoti svarīgi rast atbildi vai mēs vēlamies eh, tādu diezgan vieglu sadarbību savā starpā, eh, aizsargājot ārējās robežas, vai arī mēs vēlamies pilnībā integrētu eh, pieeju un izveidot Eiropas robežu aizsardzības aģentūru. Otrs jautājums, kurās jomās mēs vēlētos, lai Frontex strādātu efektīvāk? Es domāju, ka Pirmie pieredzes gadi ir parādījuši, ka Frontex ir palīdzējis veiksmīgāk darboties dažās jomās, bet tas mazāk efektīgi darbojas citās jomās. Un mums būtu jāsaprot, uh, kurās jomās ar šo jauno likumdošanas uh, procedūru mēs varētu palīdzēt uh, Frontexam darboties efektīvāk. Vai tas būtu kopējās operācijās, un ja jā, tad kā? Vai tā varētu būt starptautiskā sadarbība ar trešām valstīm vai citas jomas? Tātad varbūt mums būtu jādomā par tām jomām, kurās aģentūra varētu darboties efektīvāk. Un trešais jautājums, uz kur mums būtu jārod atbilde, attiec uz, um, uz um, robežsargu darba apvienošanu. Mums ir jācenšas panākt to, lai eh, robežsargu starpā rastos lielāka izpratne, lai viņiem tiktu organizēta kopīgas apmācības, un tas jau ticis eh, darīts eh, Frontex darba ietvaros pēdējo gadu laikā, bet šobrīd mēs redzam, ka Frontex ir ārkārtas rīcības komanda, Rabits, Nu, tas varbūt nav labākais nosaukums, nav veiksmīgāk izraucītais nosaukums, bet tāds nu, tas ir. Mums ir īpašas atbalsta komandas, kas piedalās uh, kopīgajās uh, um, aktivitātēs un ko mēs vēlamies, lai tās darītu nākotnē. Cik lielā mērā mēs vēlētos ap, apkopot šo uh, komandu darbu un jo īpaši, kā mēs vēlētos apkopot um, robežsargu darbu Eiropas līmenī. Nākamais jautājums, uz kur būtu jārod atbildi, arī ir saistīts ar resursu apvienošanu, bet šīs drīzāk ir tehnisks aspekts, par kur runāja arī Laitinen kungs. Proti, jautājums ir sekojošs. Kā mēs varētu nodrošināt to, ka viss dalībvalsts uh, nes savu iet ar tavu? Uh, šajā te resursu apvienošanā atbalstīt Frontex uh, tā darbā. Mēs zinām, ka dalībās pagadām nav darījušas pie, pietiekami daudz, un kā mēs varētu panākt to, lai dalībvalsts iesaistītos, iesaistītos lielākā mērā, un kā mēs varētu panākt to, ka solidar, solidaritāte praksē tik tiešām darbojas. Nākamais jautājums, kas arī saistīts ar Leitnēnu kungu teikto, ir saistīts ar personu datiem. Jautājums ir par to, vai Frontexam vajadzētu uzticēt personu datu apstrādi, lai tas varētu veikt savu darbu efektīvāk, jo īpaši, kas attiecas uz cīņu pret pārobežu noziedzību un nelegālo imigrāciju. Un visbeidzot, kā mēs varētu panākt to, ka Frontex vairāk atskaitās mums, Eiropas parlamentam un jums, dalībvalstu parlamentiem? Es vēlos izmantot atlikušās četras ar pus minūtes, lai runātu par šo pēdējo jautājumu par demokrātisko atbildību, jeb atskaitīšanos Eiropas parlamentam. Es vēlētos to iedalīt divās daļās. Vispirms tā būtu atskaitīšanās likumdošanas procesa ietvaros. Un šobrīd mēs eh, cenšamies izdarīt izmaiņas Frontex regulā. Jums, eh, dalībās parlamentu pārstāvēm, ir bijusi iespēja izteikt savus viedokļus. Pēc tam, kad astoņu uh, nedēļu termiņš bija beidzies, seši parlamenti bija pieņēmuši viedokli un no Polijas senāta mēs saņēmām nostāju saskaņā ar to, eh, par to, ka tas viss ir saskaņā ar subsidiaritātes principu. Starp parlamentārā komiteja, kuras eh, tikšanās šodien notiek, ir viena no iespējām, kā mēs varētu panākt to, lai šī aģentūra pēc iespējas labāk atskaitītos mums. Un es domāju, ka tā ir lieliski iespēja mums šodien tikties ar aģentūras uh, ģenerāldirektoru, kas varēs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Eiropas parlamenta likumdošanas eh, procedūra pati par sevi arī ir konkrēts veids, kā mēs varam īstenot demokrātisko eh, atbildību, jo mēs piedāvāsim grozījumus, protams, balstoties uz to informāciju, kur saņēmām no aģentūras, un es vēlētos atgādināt arī par to, ka bija kāds notikums eh, šā gada sākumā parlamentā, proti parlamentam izskatīšanā tika piedāvāts Frontex vadlīnijas ar tā dēvētā uh, komitoloģijas procedūras palīdzību, un tas nozīmē, ka mēs kā institūcija varējām uh, teikt tikai jā vai nē. Visām šīm vadlīnijām kopumā mums nebija iespējas izdarīt jebkādas izmaiņas šajās vadlīnijās, ja mēs nepiekritām daļai šo vadlīniju. Uh, šis jautājums gal galā tika iesniegts izskatīšanai Eiro, uh, Eiropas kopienu tiesā un gal galā tika nolēmts, ka tā nav pareizā procedūra, kā risināt šo jautājumu. Un par, normālā procedūra būtu koplēmuma procedūra, kas atļaut paaugstināt šo te demokrātisko atbildību. Otra daļa. Otrs veids, kā mēs varam palielināt demokrātisko atbildību, būs, protams, pēc tam, kad tiks pabeigts šis likumdošanas process, un to mēs varēsim īstenot dažādos veidos. Tā, piemēram, katru gadu šajā parlamentā tiek pieņemts Eiropas Savienības budžets, un tā ir lieliski iespēja mums visiem aicināt aģentūras Frontex, bet arī citas aģentūras eh, informēt par to, ko tieši tās dara un kādā veidā pirms mēs piešķiram šīm aģentūrām līdzekļus vai eh, paaugstinām to budžetu. Otrakārt, katru gadu mēs e, apstiprinām arī budžeta izpildi. Un tāds ietvaros mēs e, sakam savu vārdu par to, vai šis budžets ir ticis izpildīts pienācīgā veidā. Tāpat arī Veronika Maķie, kas strādā pie šī jautājuma, ir mūsu vidū šodien, viņa noteikti par to varēs vēl vairāk pateikt. Tātad tas ir lielisks instruments, kas ir mūsu rīcībā, kā mēs varam e, paaugstināt demokrātisko atbildību no aģentūra puses. Mums ir jāaicina aģentūras eh, informēt par savu darbu, un katrai aģentūrai būtu jāiesniedz arī eh, darba programma nākamajam gadam. Un arī tā būtu lieliski iespēja, kā mēs eh, varētu apspriest šos jautājumus. Un vēl vienā jomā, datu apstrādes jomā, ir citas aģentūras, citas iestādes Eiropas Savienībā, tā piemēram Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Šo aģentūru um, viedoklis arī varētu mums palīdzēt uh, uzlabot šo te atbildību. Man ir atlikuši tikai dažas sekundes, diemžēl nevarēju pateikt visu, ko vēlējos, bet noslēgumā vēlos teikt, ja jums ir jebkāda informācija pieredze, kurā jūs vēlētos dalīties, lūdzu, dariet to, jūs varat iegūt man e-pasta adresi uh, internetā un es ar prieku uzklausītu jūsu pieredzi. Lielas paldies! Lielas paldies Busutilkungam! un paldies, ka pieturējāties pie jums atvēlētā laika desmit minūtēm. Tagad vārds Humko kungam, kas pārstāv Vācijas Bundestāgu. Uh, ich freue mich sehr, dass ich hier in dieser wichtigen Debatte. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par šo iespēju izteikties šajās tik svarīgajās debatēs. Kolēģin, die Europäische Agentur für die operative. Es vēlos pieminēt dažus äh, būtiskus punktus attiecībā uz Frontex aģentūru. Uh, Frontex eh, organizācija kopš tā izveids 2004. gadā ir saņēmusi ļoti smagu kritiku nepārtraukti. Un tas viss nāk no milzīgās eh, traģēdijas, eh, kas nepārtraukti norisinās pie robežām. Vairāk kā desmit tūkstoši cilvēku visu šo gadu gaitā ir gājuši bojā. Pat Briselē pagājušā nedēļā bija protesti pret Frontex Es vēlētos eh, arī aktualizēt vairāk eh, no tieši no cilvēktiesību organizācijām pausto kritiku. Daudz šīs organizācijas ir kritizējuši Frontex darbību eh, ar militāru deportāciju pret bēgļiem vidusjūras reģionā. Bēgļiem nav pienācīgas aizsardzības un Eiropas konstitucionālo un cilvēktiesību centrs ir arī izteicis atzinumu, kurā nosaka, ka Eiropas Savienība šo 12 jūdžu attālumā no sauzemes, viņiem ir pie, Eiropas Savienībai pienākums aizsargāt bēgļus, un šie cilvēki drīkst pieteikties patvērumam. Mums ir jānāk par šīm tēmām. Uh, Jautājums ir par to, kā mēs varam eh, garantēt eh, mūsu robežas, tā pašā laikā ievērojot cilvēktiesības. Un mums, kā parlamenta deputātiem, būtu īpašam pienākumam jābūt, lai nodrošinātu, ka šiem cilvēkiem, bēgļiem, eh, tiek ievērotas cilvēktiesības. It īpaši, ja viņiem ir saskare ar Eiropas Savienības aģentūrām. Un tā kā Frontex vairāk kārt tiek uzskatīts, ka ir pārkāpts šādas tiesības, tad attiecīgi operacionāli viņa eh, aģentūras rīcība tiek apšaubīta. Arī subsidiaritātes princips. Nacionālajie parlamenti vairāk ir izteikuši līdzīgu principus, kā to polijas parlaments darīja, norādot, ka eh, tas tomēr ir subsidiaritātes principu pārkāpums. Manuprāt, Frontex pārtapšana lēna par tādu superstruktūru, kurā ir milzīga kontrole pār bēgļiem. Tādējādi tiek pārkāpti vairāk Eiropas Savienības nolīgumu un arī tiek lausta uzticība, kuru pilsoņi pauž pret Eiropas Savienības iestādēm. Arvien vairāk Eiropas Savienības organizācijas sadrumstalojas tā skaitā arī finansējuma ziņā, un ir izteikta ļoti nopietna kritika par to, ka nav pilnīgi demokrātisks veids, eh, kā to visu kontrolēt un pāraudzīt. Tāpat arī jautājums par starpvaldību sadarbību un darbu. Rodas jautājums par to, vai Eiropas parlaments īsteno pienācīgu uzraudzību un vai pienācīgu uzraudzību īsteno arī nacionālajie parlamenti. Un e, mums tādējādi, ņemot vērā, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā, tad šīm aģentūrām e, jābūt pakļautām e, Nacionālā parlamenta uzraudzībā. Jautājums, vai tas attiecināms arī uz Frontex un kā mēs to varam īstenot. Tīri praktiski. Jo tādējādi mums ir nepieciešams tiešām arī izmantot eh, šīs uzraudzības iespējas un eh, daudz aktīvāk loma nacionālajiem parlamentiem jāspēlē. Ņemot vērā, ka Frontex vairāk kārt ir pārkāpuši savā praksē cilvēktiesības un ir šāda tieksme kļūt par tādu superstruktūru, kurai nav pietiekama parlamenta uzraudzība, tas jau eh, kļūst riskanti un mums rodas jautājums par to, vai sadarbība un eh, turpmāka Frontex darbība vispār. Vai tas īsti sadara kopā ar Eiropas Savienības identitāti, kā struktūru, kas ievēros eh, cilvēktiesības un kritizē eh, citus režīmus pasaulē, kur netiek ievērotas cilvēktiesības? Tāpat ir jāskata arī izraidīšanas politika. Kopš Frontex ir izveidots, manuprāt, aizsardzība ir mazinājusies. Mums ir jāmaina politika attiecībā pret bēgļiem. Mēs nevaram pieņemt, ka Frontex kā aģentūra neievēro to cilvēku tiesības, kas piesakās patvērumam. Lūdzu, uztveriet nopietni šo kritiku, kas nāk no cilvēktiesību aizsardzību organizācijām. Mēs nevaram no vienas puses sludināt cilvēktiesības visā pasaulē, bet nevaram garantēt pat minimālos standarts pie savām robežām. Turklāt, ja Frontex izvēlas nepareizi neatbilstošu politiku, tad nav nevienas struktūras, kas to var kontrolēt un uh, apturēt. Frontex finansējums ir eh, tikai un vienīgi pieaudzis. Tālāk par Frontex būtību. Mums ir nepieciešama lielāka parlamentāra uzraudzība, un tur mums visiem ir jāsadarbojas. Uh, Es eh, tiešām ceru, ka šī starpparlamentārā asambleja eh, tiešām varēs to arī nodrošināt. Izskatās, ka man vēl pāris minūtes ir palikušas, tādēļ dāvināšu to diskusijai. Paldies! Tad tagad mēs esam uzklausījuši trīs atšķirīgus skatījumus, kas atšķiras gan pēc formas, gan pēc satura. Uh, Bet eh, kas ir atšķirīgi arī no politiskās perspektīvas? Tātad mums ir Eiropas Savienības aģentūra, Laitinenkunga pārstāvs, parlamenta pārstāv Busutilkungs un arī Vācijas parlaments ir pārstāvies. Tagad laiks diskusijai un dosim vārdu vispirms deputātiem. Es pierakstīšu tos, kas vēlas izteikties. Es tiešām aicināšu izteikties īsi, lai mēs varam pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam dot iespēju izteikties. Vispirms Andru Galazevskis no Polijas parlamenta pirmais būs. Kungs vai kundze, kā īsti ir praspriekšsarētais? Jā, lūdzu. Mikro is, uh, is okay. Dziękuję bardzo. Lielas paldies priekšsēdētāji! Busutila kungs uzdeva ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Kur virzās Frontex vai kur Frontex būtu jāvirzās? Es gribēju atbildēt uz šo jautājumu tā pavisam īsi. jo mūsu robežu aizsardzība, iekļaujot ārējo robežu, nevajadzētu atstāt tikai dalību valstu ziņā. Un man izskatās, ka Frontex varētu būt kaut kāda palīga aģentūra. Un Frontexam nevajadzētu uzvesties tā, ka dalību valstīm varētu likties, ka viņām vairs nav jāaizsargā ārējā robeža. Vismaz tā es redzu Frontex nākotni. Protams, ka šeit mēs ejam pa ļoti šauru diedziņu, taciņu, jo jāņem vērā arī nacionālo valstu suverenitāte, Pašlaik vēl nav pagājis pietiekoši, vai nav, nav pietiekoši laika, lai runātu par šīm lietām detaļās, bet, eh, ja mēs pieskaramies Busutilkungu jautājumam, tad mums būtu skaidri jāapzinās, kāda ir situācija uz mūsu ārējām robežām un kā šī situācija mainīsies nākotnē, un vai mums ir adekvāts finansējums un personāla resursi, lai šos uzdevumus izpildītu ar Frontexu vai bez Frontexa, vai ar Frontex kā superaģentūru, vai Frontex kā kaut kādu papildu aģentūru. Tajā pašā laikā Eiropas komisijas pārstāvis teica, ka viņš nepazīst nevienu aģentūras direktoru, kas atteiktos ierasties parlamentā. Un Laitinen kungs teica, ka mums ir jāsadarbojas. Un es gribētu jūs aicināt, direktoru kungs, ierasties Polijas parlamentā. Jo nu tā ir gadījies, ka Polijas parlaments ir tieši blakus Frontex birojam. Un varbūt uh, balstoties uz jauno Lisabonas līgumu, mēs varētu tuvināties un satikties un aprunāties, jo abas polijas parlamenta palātas ir ārkārtīgi kritiski izteikušās par dažādiem priekšlikumiem saistībā ar Frontex darbības maiņu. Diemžēl priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. Tagad vārds tiek dots Bašetī kungam, Itālijas parlamenta deputātam. Paldies priekšsēdētāji, sveicien jums un visiem, kas eh, sniedza mums tik noderīgu informāciju. Runājot par Frontex, mm, šai problēmai ir divi aspekti. Pirmkārt, eh, polijas deputāts jau pieminēja vienu no tiem Tātad par dalību valstu pilnvarojumu apvienošanu, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju. Otra funkcija ir koordinācijas funkcija, kas kļūst aizvien nozīmīgāk. Dalībvalstīm ir stingri jāpasaka, kas tad šeit notiks. Uh, jo mēs runājam par institūcijām, iestādēm, par imigrācijas aģentūru. Un mums ir jāuzmanās, lai mēs neejam pārāk tālu, radot jaunas iestādes. Pieredze ar Frontex ir ļoti noderīga, tā ir laba pieredze, Ja mēs runājam par imigrācijas problēmām, tad mums ir jāskatās uz Frontex pieredzi, tīpaši nākotnes griezumā. Jā, mums ir nepieciešama noderīga informācija, bet mums ir arī nepieciešams atrast instrumentus, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju un lai radītu uh, nepieciešamos apstākļus imigrantu integrācijai. Šeit mēs runājam par monētas divām pusēm. Mums jau arī nav tikai problēma ar nelegāliem imigrantiem, kas izceļās mūsu krastā. Ir vēl lielākas problēmas, kas ir jārisina. un to varētu labi darīt Frontex ietvaros. Ja mēs paskatāmies uz nesenu Itālijas pieredzi, mēs esam noslēguši līgumu ar Lībiju. Un mēs esam snieguši Lībijai dažādu veidu iespējas, instrumentus, piemēram, patruļkuģus, krasta līnijas patrulēšanai, lai nodrošinātu, uh, ka imigrantu skaits samazinās, un mēs esam panākuši 80% samazinājumu. Vēl kolēģis minēja, nu, tīpaši runājot par iespējām eh, patvērumu meklētājiem. Eh, šiem cilvēkiem būtu jādod iespēja izteikt savu viedokli, pat ja viņi vēl ir eh, jūrā, nesaņemot uzreiz norādīju, noraidījumu. Varbūt, ka viņi varētu pie Lībijas iestādēm griezties un uh, tur iesniegt savu pieprasījumu patvērumu piešķiršanai. Visi šie jautājumi ir saistīti. Itālijā 51 uh, ieslodzītais imigrants ir izdarījis pašnāvību. Vairāk kā 50% no visiem cietumniekiem Itālijā ir nelegāli imigranti. Nesen mēs runājām par tulkošanas problēmām tiesu procesā. Un arī par to, ka nepieciešama tulkošana apelācijas procesa gaitā un arī brīdī, kad nelegālie imigranti ierodas mūsu identifikācijas centros. Visas šīs problēmas liekas nodalītas atsevišķas problēmas, bet ja tās netiks atrisinātas, tad mēs nevaram runāt par humānu apiešanos cietumos, un mēs nevaram runāt arī par pareizu identifikāciju, un, protams, arī par atbilstošu izraidīšanu vai arī par jebkuru citu normālu procesu, kas katrā individuālā dalību valstī būtu jāizpilda. Un to nevar izdarīt, ja mēs nesadarbojamies. Tāpēc mums ir nepieciešama sadarbība Eiropas līmenī. Un šāda sadarbība mums varētu būt Frontex ietvaros, Itālijā ir ļoti gara krasta līnija. Un tā ir vieta, kas nelegāliem imigrantiem ārkārtīgi patīk, un mēs zinām, ka nelegāli imigranti tā ierodās arī citās valstīs. Priekšsēdētājs saka, lūdzu, lūdzu, mēģiniet iekļauties divās minūtēs, jo arī ir citi cilvēki, kas vēlas izteikties, jo tādējādi mēs iegūsim laiku, lai varētu pāriet pie otrās šodienas sesijas. Tāpēc, Elsijo kungs, lūdzu, maksimums divu minūšu ietvaros iekļaujieties. Lūdzu, Enzio kungs no Libijas komitejas. Mulțumesc, domnule președinte, stimați... Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, viesi, Pirmkārt, es gribēju teikt, ka esmu ārkārtīgi priecīgs, ka, beigu, ka nu, beidzot mums ir starpparlamentāra sanāksme par šo jautājumu par brīvības un tiesību zonas jomas definēšanu. Jo gan Eiropas parlaments, gan nacionālie parlamenti strādā ar šiem jautājumiem. Uh, Es gribēju runāt par priekšlikumu mainīt Frontex regulu. Es redzu, ka viedokļi šeit atšķirās, bet man pašam liekas, ka mums būtu jāuztur sadarbība starp dalību valstīm un Frontex aģentūru, un īpaši mums ir nepieciešams nodrošināt šādu sadarbību, uh, tad, kad tiek veidoti darbības plāni kopējām darbībām uz ārējās robežas. Neskatoties uz to, ka centrālā līmenī Frontex darbojas diezgan labi, eh, dalību valstu līmenī eh, šīm te valstīm tomēr ir labāka informācija, labākas zināšanas par situācijas konkrētas robežas debates turpināsies, mēs par to iespējams runāsim arī nākotnē. Un šeit es gribu pieminēt pamattiesību ievērošanas nodrošināšanu tad, kad Frontex veic visas darbības, lai apkarotu nelegālo imigrāciju. Es gribēju jums jautāt, kādi, kāds ir jūsu viedoklis par tiem apvainojumiem Frontex šajā sakarā, vai jūs uzskatāt, ka šīs apsūdzības ir pamatotas vai nē? Un tā kā es pārstāvu Rumāniju, es gribēju arī pieminēt kādu mums aktuālu jautājumu, ir tīpaši ņemot vērā to, ka Rumānijai ir strateģiska nozīme Rumānijas ārējās robežas apsardzē, jo mēs, jo mums ir viena trešdaļa no visām Eiropas ārējām robežām. Es zinu, ka jūs nesen apmeklējāt mūsu valsti un redzējāt, uh, kāds progress tur ir panākts. Atbilstoši man pieejamai informācijai, es varētu pieņemt, ka jūs saņēmāt visu informāciju, ko vēlējāties, un es ceru, ka Rumānija ir gatava pārņemt ārējās robežas kontroli. Es ceru, ka mēs esam sasnieguši Eiropas standartus lai varētu apkarot nelegālo imigrāciju un pārobežu noziedzību. Rīdis kungs, Grieķijas parlamenta deputāts. Divas minūtes. Korīdis kungs, lūdzu. Nav? Ir? Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Es tātad pārstāvu Grieķijas parlamentu, uh, kopā ar mani ir kolēģis Cavarskungs, un es vēlētos teikt vispirms, ka mēs priecājamies par šo iespēju apmainīties viedokļiem. Šodien mēs pārstāvam valsti, kas gan pagātnē, gan šobrīd diezgan um, smagi um, saskārusies ar imigrācijas jautājumiem. Tik pieminēti jau daži skaitļi, kas attiecas uz uh, sauzemes robežām. tad imigrantu uh, skaits ievērojami pieauga. Un arī iepriekš mēs saskārāmies ar līdzīgām problēmām attiecībā uz jūras robežām. Tāpēc mūs ļoti nodarbina jautājums par to, vai Eiropas Savienībā būtu jāizveido aģentūra, kas nodarbotos ar ārējo robežu aizsardzību. Mūsuprāt, tas būtu ļoti svarīgs lēmums. Pēdējā izvērtēšanas dienas ziņojumā nācās konstatēt milzīgs trūkums šajā jomā, īpaši, kas attiec uz personāla apmācību, rīcības koordināciju un tā tālāk un tā joprojām. Mēs vēlētos, lai visi šie aspekti tiktu nostiprināti, ņemot vērā mūsu, mūsu īpašo situāciju un to, cik lielā mērā mēs saskaramies ar nelegālo imigrāciju, kas izraisa arī citas problēmas. Tāpat ir ļoti svarīgi runāt par citiem jautājumiem, jo neatkarīgi no tā, cik efektīvi darbojas Frontex, ja mums neizdodas atrisināt eh, šīs citas problēmas, tad mums neizdosies eh, rast efektīvu risinājumu nelegālās imigrācijas problēmām. Protams, ir daudz dažādu faktoru, kas to visu izskaidro - konflikti, eh, kara darbība Mēs to visu saprotam, bet mums tomēr ir nepieciešama efektīva rīcība, lai vērstos pret imigrācijas sakām. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs, ir Turcijas jautājums. Turcija līdz šim nav ievērojusi līgumu, kur tā parakstījusi attiecībā uz jūras robežām un tāpat arī uz sausemes robežām. Tāpēc, priekšsēdētājs, domāju, mums būtu jācenšas panākt to, lai Eiropas Savienības darbība šajā jomā būtu efektīva. Tāpat ir Dublina 2 un jautājums par nelegālo imigrantu atpakaļ nosūtīšanu, arī te mēs saskaramies ar milzīgām problēmām, jo eh, cilvēki ierodas un mēs saskaramies ar milzīgām sociālām problēmām. Paldies! Paldies, Tupun priekšsēdētājs. Mums ir desmit cilvēku eh, saraksts, vēl desmit runātāji pieteikušies, tāpēc noslēdzam runātāju sarakstu. Un vārds Roberto eh, Soravijas kungam Spānijas parlamenta pārstāvim uz divām minūtēm presidente, y gracias también por esta convocatoria. Lielas paldies priekšsēdētāji par to, ka ielūdzāt mūs šeit piedalīties. Runājot par Laitenen kunga teikto par Senegāls Kanārijas salu ceļu, es gribēju teikt, ka vakar pie mums ieradās 300 imigranti no Kanāriju salām. Un arī Andalūzijā bija līdzīgs gadījums. Mēs ļoti labi izprotam nelegālās imigrācijas problēmu, un tieši tāpēc mēs vienmēr esam strādājuši ar koordinācijas politikām un vienmēr atbalstījuši Frontex saistībā ar ārējo robežu aizsardzību. Mums varbūt ir nedaudz atšķirīgs viedoklis eh, no tā, ko teica Funko kungs. Busutil kungs neliels komentārs jums par to, kur virzās Frontex un arī par subsidariātas jautājumu. Mēs esam iemācījušies no aģentūras izveidas, kas būs atbildīga par lielo informācijas sistēmu izveidi, uh, Mēs uzrakstījām komisijai, ka mēs neredzam problēmu ar šīs aģentūras izveidošanu, bet redzam cita veida problēmas, piemēram, par eh, subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ieviešanu šajā krīzes laikā. Tāpēc pirms mēs sākam domāt par jaunu aģentūru izveidu, mums ir jānodrošina labāka sadarbība un koordinācija, jo jaunas aģentūras dar, radīs aizvien vairāk jauna darba. Iespējams, ka jau esošās aģentūras varētu uzņemties atbildību par šīm te lielapjomu IT sistēmām. Un tādējādi mēs varētu ietaupīt naudu un arī ievērot proporcionalitātes principu. Tāpēc mums būtu varbūt jāpaplašina Frontex aģentūra, jāstiprina šī aģentūra vienlaicīgi ievērojot vienkāršoības vai vienkāršošanas un proporcionalitātes principu. Es gribēju uh, dzirdēt, ko jūs varētu teikt uz šo. Paldies, komentāru. tagad vārds man tiek kundzēs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, pretēji Vācijas pārstāvi teiktajam, kurš um, uzstājās pirms manis, uzskata tomēr, ka jautājums par ārējām um, robežām ir aktuāls visām dalībvalstīm, jo pēc tam imigranti ierodas Eiropas Savienībā. Tāpēc, uh, direktor kungs, jāsaka, jūs darbs Frontex uh, vadībā ļoti svarīgs. Un es domāju, ka jautājums par imigrācijas slogu pārdali ir ļoti svarīgs visām dalībvalstīm, kā referente Kokobu Es uzklausīju jūs 25. janvāra sanāksmē un nācās konstatēt, ka jūsu budžets ir ievērojami pieaudzis, bet, diemžēl, jums nav uh, juridisks iespējas iztērēt visus šos līdzekļus. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd, kad komisija ir paredzējusi pārskatīt uh, Frontex uh, reglamentu, tas ir ļoti labi, jo mums tik tiešām ir jāpanāk tas, ka ārējās robežas tiek uzraudzītas labāk. Mums ir jādomā ne tikai par cilvēcisko faktoru, bet arī par mafijas tīkliem, organizētās noziedzības tīkliem, kas e, ievērojami pieaug un aktivizējas. Un mums būtu jādomā par to, kā mēs varētu risināt šos jautājumus ar tiem budžeta līdzekļiem, Uh, kurus uh, jums piešķiram un kuru izlietošanu arī pārbaudam. Un es pateicos arī Busutila kungam par darbu pieziņojumu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Konstantīno Cavārs kungam, kas ir Grieķijas parlamenta pārstāvis uz divām minūtēm, lūdzu. Liels paldies! ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir šāda diskusija par šo nozīmīgo jautājumu. Bet ja mēs vienojamies par to, ka galvenais savienības mērķis ir izveidot vienotu brīvību un drošības, brīvības un drošības zonu, uh, tad ir svarīgi, ka mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai definētu šīs zonas robežas. Mēs nevaram runāt par vienotību, par vienotu zonu, ja mēs nesam noteikuši robežas un neaizsargājam šīs robežas, kas varbūt varētu arī sakrist ar robežām. Protams, ja kāds nepiekrīt šādai pieejai, tad ir man jāsaka, ka mēs nevaram runāt par vienotu brīvību un tiesiskuma zonu, ja mēs neaizsargājam, piemēram, Grieķijas robežas. Ir skaidrs, ka ir jāaizsargā arī cilvēktiesības, pilsoņu tiesības un arī jāaizsargā Eiropas tautu tiesības. Šeit es runāju par nelegālās imigrācijas eh, apdraudējumu tieši cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības jomā, jo, piemēram, manā valstī jau ilgu laiku palielinās uh, kriminālu noziegumu skaits un samazinās drošība tieši nelegālās imigrācijas dēļ. Un man liekas, ka cilvēki, kas runā par Frontex likvidēšanu, patiešām grib atrā, apdraudēt šo tiesību ievērošanu. Ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt vienotās zonas ideju, un mums ir nepieciešami visi instrumenti, lai garantētu Eiropas robežu efektīvu aizsardzību. Paldies, priekšsēdētājs, saka nākošais runātājs. Mums, diemžēl, nav pārāk daudz laika, tāpēc runāšu īsi. Šī ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, un tā ir problēma visai Eiropai. Arī Itālijai ir Eiropas robeža. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams skaidrs politikas un konkrēti skaidra imigrācijas politika, uh, Un Frontexam šajā sakarā būtu jābūt par instrumentu, kas kalpo visas Eiropas interesēm. Frontex varētu sniegt zināšanas un koordinēt nacionālo valstu aģentūru darbību. un Frontexa darbību jānosaka politiskā līmenī un ir jānolemj, kāpēc kaut kas ir nepieciešams darīt, kāpēc tas jādara ārkārtas nepieciešamības kārtā. Piemēram, ja mēs runājam par kaut kādām nomitināšanas nomietnēm, tāpēc dalību valstīm kā Itālijai ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgām, kad tiek parakstīts, piemēram, tāds līgums kā Lībija. Jo tad ir jāizveido šīs te pagaidu uzturēšanās nometnes, Ir skaidrs, ka starptautiskos ūdeņos ir kaut kādas laivas, mums ir jāaizsargā savas robežas, jāievēro cilvēktiesības, un visām dalībvalstīm ir jāievēro arī Eiropas izveidošanas principi. Mums jākalpo par bāku cilvēktiesību jomā, nevis jāveicina tas, ka tiek šīs tiesības apdraudētas. Romeras Lopes skundze no Libas komitejas. Paldies priekšsēdētāji, es arī nāku no Spānijas un, es, un biju parlamenta deputāte. Tad, kad Dienvid Spānijā mēs runājām par Frontex izveidošanu, jo ir loģiski, ka tiek izveidota jauna aģentūra, uh, kas nodrošinātu papildus vērtību tādās e, jutīgās jomās e, kā nelegālā imigrācija, piemēram, e, Kanāriju salās un, un citos Spānijas reģionos, kur ierodas imigranti. Jau no paša sākuma tika uzskatīts, ka šī aģentūra varētu palīdzēt izvairīties no traģēdijām, no nāvis gadījumiem, jo cilvēki, kas ieradās laivās, bija patvērumu meklētāji, bet bija arī nelegāli imigranti. Diemžēl mikrofons nedarbojas. Runātājs saka, es atvainojos par šo troksni. Frontexa aģentūrai nevajadzētu kļūt par kaut kādu lielizmēru aģentūru, kas ir saistīta ar Eiropolu, kas uzņemtos kaut kādu policeisku tiesību sargājošu lomu Jo tad Frontexam būtu, piemēram, jāstrādā ar kontrabantistiem, kas ieved eh, ieročus, eh, narkotikas un tā tālāk. Frontex strādā ar patvērumu meklētājiem. Mums šeit nevajadzētu šīs divas jomas sajaukt jo tā mēs nenodrošināsim labāku efektivitāti nevienā no jomām. Mums ir jāstrādā ar cilvēkiem, kam ir nepieciešams patvērums, kas to lūdz, un tas ir jādara humāni. ar šiem cilvēkiem jāpiec humāni, jo tie ir cilvēki, kas ierodas meklēt darbu, un mēs nevarēsim eh, šādi strādājot arī efektīvi apkarot eh, cilvēku kontrabandistus. Eiropolam varbūt vajadzētu vairāk skatīties uz cilvēku kontrabandas gadījumiem. Mums vajadzētu kontrolas eh, sistēmas izmantot dalību valstīs šajā nolūkā. Hainz Mauro kungam vārds no Vācijas parlamenta. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties vispirms par šo iespēju tikties šodien un piedalīties šajās debatēs. Es no sirds pateicos Laitinēn kungam un Busutil kungam par viņu uzstāšanos un es tomēr vēlējos iesaistīties šajās diskusijās, tāpēc, ka um, Vācijas kolēģis lika man reaģēt arī es. Pa, es pārstāvu arī Berens kungu no Bundestāga, un man šķiet, ka uh, mans kolēģis drīzāk izteicās savā vārdā un savas politiskās grupas vārdā, bet katrā ziņā ne Bundestāga vārdā. Uh, Ņemot vērā to, ka mēs arvien vairāk saskaramies ar dažādām pārobežu problēmām, jo īpaši organizētās noziedzības jomā, uh, ir absolūti nepieciešams rīkoties un rīkoties koordinēti, tāpēc ir nepieciešams sadarbība, kas noteikti būtu jāuzlabo. Tādu aģentūru starpā, kā piemēram Frontex un citu aģentūru starpā, kas cīnās pret organizēto noziedzību. Es personīgi vēlētos, lai mēs pastiprinātu Frontex darbību, un es domāju, ka tam. Danke. Madame Veržat. Paldies, un tagad Veržat kundze no uh, Lībijas komitejas. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlos pateikties eh, kolēģim un ko kungām. Es noteikti piekrītu viņam teiktajam un arī bažām, eh, ko viņš teica par Frontex, lai Frontex nepārvērstos par robežu slēgšanas instrumentu. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums ir jā, jādara viss iespējamais, lai mēs izmantotu tā priekšrodzības. Es domāju, ka mums ir jānostiprina cilvēktiesību hārta, mums ir jādomā arī par um, jauno Eiropas cilvēktiesību hārtu un to, ko mēs varētu pabeigt cilvēktiesību aizsardzības jomā. Turpmāko nedēļu laikā mēs izskatīsim divus ziņojumus Eiropas parlamentā. Viens ir saistīts ar cilvēktiesību jautājumu Eiropas Savienības iekšienē, un otrs Eiropas Savienības. E, e, cilvēktiesības ārpus Eiropas Savienības robežām. Es esmu ēnu referente strādājot pie abiem šiem ziņojumiem, un es domāju, ka mums noteikti ir jādomā par to, kādas sekas atstāja uz cilvēktiesībām uh, imigrācijas politiku, kur īstenojam Eiropas Savienībā, un es nepiekrītu tam, kas uh, tika teikts iepriekš par vienošanos ar Lībiju un Tunisiju, jo es uzskatu, ka šie līgumi nav Eiropas Savienības cienīgi. Mums nevis jāpanāk tas, ka minimāli tiek ievērots uh, cilvēktiesības attiecībā uz imigrantiem, kurus mēs nosūtam atpakaļ, bet mums ir jāpanāk tas, ka cilvēktiesības tiek īstenotas pilnībā. Ir jāpārtrauc izturēties pret imigrantiem pret, kā pret noziedzniekiem. Uh, un mums ir jābeidz uzskatīt imigrāciju tikai un vienīgi par problēmu. Ja mēs neņemam vērā šo problēmu, ja mēs nedomājam par cilvēktiesību aizstāvjiem, ja mēs tikai runājam un nerīkojamies, mēs apdraudam uzticēšanos Eiropas Savienībai starptautiskajā līmenī. Imigrācijas politiku nevar skatīt nošķirt no pārējām politikām, kuras īsteno Eiropas Savienību, un Eiropas Savienībai ir jāapzinās, ka šis te skatījums, kas paredz eh, slēgt Eiropas Savienības robežas, nav saskaņā ar izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies globalizācijas laikmatā, jo īpaši, kas attiecas uz demografijas jautājumiem un klimata pārmaiņām. Paldies! Merci. Senor Tavares de la Comisión Libe. Paldies, Tavares kungs no Liba komitejas. Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos pavisam īsi, jo vispārīgie komentāri jau tika izteikti. Man būtu divi konkrēti eh, komentāri. Viens jautājums eh, saistīts ar humanitāriem jautājumiem, proti par to, kā tiek eh, glābti imigranti kas cenšas iekļūt Eiropas Savienībā uh, caur vidusjūru. Un mēs runājām par procedūras jautājumiem, proti uh, par to, kā būtu jāīsteno šī glābšana jūrā, bet nerunājam par šiem jautājumiem pēc būtības. Tātad tika runāts par procedurāliem jautājumiem, dokumentiem un tā tālāk un tā joprojām, bet kā Eiropas parlamentam, kas iesaistās dialogā ar dalībvalstu parlamentiem, mums būtu jādomā par to, vai mēs tik tiešām vēlamies īstenot tos noteikumus, kas ir ierakstīti kodeksā un kas attiec uz glābšanu atklātā jūrā. Proti, ka vispirms ir jārīkojas saskaņā ar humanitāriem apsvērumiem, ka mums ir jāievēro atpakaļ nenosūtīšanas princips un tā tālāk un tā joprojām. Otrs jautājums, otrs komentārs ir saistīts ar Lībiju. Mēs nevaram uzticēt trešajā valstī humanitāro tiesību ievērošanu. Mēs nevaram to uzticēt tādai valstī, kas nav parakstījusi Ženēvas konvenciju, un tāpēc ņemot vērā to, kas notika nesen saistībā ar kādu um, Itālijas zvejas kuģi, mums tomēr būtu jādomā par to, kā rīkosimies tālāk, proti, kā rīkosimies konflikta situācijās. Paldies! Paldies, un tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos iesaistīties diskusijās. Eiropas Savienības ārējo robežu kontrole ir ekskluzīvā, un te es uzsveru, ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē un nevis Frontex kompetencē. Kas ir Frontex? Frontex ir koordinācijas instruments, strateģiskās analīzes instruments. Un mēs cenšamies panākt to, lai mēs kopīgi varētu palīdzēt Frontex darboties, bet Frontex nav nekādu kompetenšu uh, attiecībā uz uzturēšanās centriem. Tas būtu pavisam skaidri jāsaprot. Man būtu viens jautājums. Krīzes apstākļos mēs saskaramies ar um, milzīgu spiedienu tīri no imigrācijas viedokļa. Un te mums būtu jādomā par solidaritātes aspektiem, vai mēs tomēr, vai mums tomēr nav pienākums rīkoties solidāri. Tas būtu pirmais jautājums, uz kur būtu jārod atbildi. Otrs jautājums, Laitinen kungs. Cik lielā mērā jūs saņemat atbalstu, lai um, tiktu galā ar imigrācijas jautājumiem vienā vai otrā brīdī. Paldies, paldies, un tagad vairs nākamajam runātājam. Ok, grazie, spero, ka il direttore Laitene ne voļa. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka Laitinen kungs atbildēs vismaz uz dažiem jautājumiem, jo jāsaka, uz dažiem jautājumiem mēs dažkārt neuzņemam, nesaņemam nekādu atbildi. Ko jūs domājat par to situāciju, uh, kur mēs pat labāk piedzīvojam vidusjūrā. Ko jūs domājat par to, ka robežu kontrola tiek uzticēta trešām valstīm, kā piemēram Lībijai? Un jo īpaši, ko jūs domājat par to, ko Tabares kungs pieminēja, proti, ka Itālija ir devusi Lībijai iespēju organizēt patruļus, un Lībija pirms eh, trim nedēļām eh, raidīja šāvienus eh, uz kādu zvejas kuģi. Tie nebija brīdinājumi šāvieni. Un ko jūs domājat par tiem cilvēkiem, kas izcēlās šorīt pie Itālijas krastiem? 150 imigranti. Daži varbūt jau ir gājuši bojā par citiem, un viņu tālāko likteni ziņu mums nav. Jā, protams, imigrantu izraudzītie ceļi mainās, bet arī tas mums būtu jāņem vērā. Un visbeidzot, es priecājos par Homkautunga teikto, jo mums bieži vien ir jārīkojas piesardzīgi, nevajadzētu militāro kontroli sajaukt ar demokrātisko kontroli Eiropas Savienībā. Paldies! Turpin priekšsēdētājs ļoti daudz jautājumu tika uzdots, mēs jau kavējamies, un tāpēc, lai noslēgtu šo pirmo darbu sesiju, es vēlētos jūs aicināt atbildēt pēc iespējas īsāk, un, protams, vispirms vārds Laitinen kungam, Frontex aģentūras direktoram. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem dalībniekiem šajā dzīvīgajā diskusijā. Teikšu uzreiz, es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, eh, kaut, kaut arī laiks mums ir ļoti ierobežots, bet eh, šeit noslēgumā es vēlos izteikties par pašbūtiskāko. Pirmkārt, mums nevajadzētu aizmirst to, ka atbildība par robežu kontrolēm ir dalību valstīm. Fr Frontex um, nav nekādas izpildvaras. Visi pasākumi tiek veikti dalību valstu robežsardzes eh, kompetento iestāžu līmenī. Mūsu loma ir eh, konstatēt eh, situāciju, veikt riska analīzi, koordinēt dalību valstu sadarbību Eiropas līmenī, daļēji finansēt šādus pasākumus un censties uh, Eh, stiprināt dalību valstu spējas, eh, robežsardzes iestāžu spējas, ievērot Eiropas Savienības eh, tiesību aktu noteiktos principus. Tāda ir mūsu lūga. Kas attiecas uz pamatiesībām? Es vēlos atgādināt, kas ir lēmumu pieņēmējs Tas nav Frontex. Lēmums vienmēr pieņem kompetentā iestāde dalību valstī par to, vai uzņemt cilvēku vai neuzņemt. Tas jautājums nav Frontex kompetence. Ja mēs liekam svaru kausos operatīvos sadarbību pašreizējā līmenī, kuru veids dalību valstis pašas, un kas notiek Eiropas līmeņa sadarbībā ar uh, Frontex koordinēšanu, mēs redzam 11 tūkstošus uh, operatīvo darbību gadā ar finansējumu, kas ir mazāk pat 90 miljoniem eiro. Mums ir 270 darbinieki, un mēs uh, koordinējam 2000 robežsargas darbiniekus. Dalību valstīm ir 400 tūkstoši robežsargu, un es pat neminēšu, kāds ir kopējais budžets visām dalību valstīm robežsardas jautājumiem. Paturēsim to prātā. Uh, Vēl lieta, ko mēs neesam runājuši šeit, ir e, jaudas stiprināšana. Busutilkungs jau pieminēja apmācību, mums e, programma ir Eiropas līmenī, šī kopējā mācība programma, kas ir sastādīta ar dalību valstu līdzdalību, bet piedaloties arī mūsu strateģiskajiem partneriem, ANO augstajam komisariātam bēgļu jautājumos, e, kas ir jau veikuši savu ieguldījumu šīs programmas sastādīšanā. Pamatiesības ir struktūras pamats, šis stūrakmens eh, Eiropas Savienības principiem un eh, visu, ko mēs varam darīt sadarbībā ar eh, dalību valstu robežsardzes dienestiem, kopējām sadarbības darbībām, apmācībām, Tātad viss, ko mēs darām, ir tieši tas pats, ko mēs darām ar savu personālu. Apmācot viņus, paplašinot zināšanas, un pēc tam nesen mums bija brīnišķīga apmācības sesija, ko organizē Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra, un ceru, ka šī sadarbība turpināsies. Un attiecībā uz trešajām valstīm, kas ir mūsu partneri, tad jautājums ir par to, vai mums vajadzētu turpināt šādu ciešu sadarbību ar trešo valstu kolēģiem vai izolēt viņus un, un neuzņemties šādas iniciatīvas ar trešajām valstīm. Un noslēgumā traģēdijas, kas notiek jūrā, tas tika pieminēts vairāk kārt. Kas tad ir robežsardzes primārā loma šādā situācijā? Ticiet man, tā ir cilvēka dzīvību glābšana. Tas ir ļoti smags darbs, un gandrīz visi šie incidenti, kas notiek jūrā, tie ir balstīti uz principa eh, meklēt un glābt jūrā. Un to es vēlējos eh, vēl pieminēt attiecībā uz dalību valstu jaudas un spēju izvērtēšanu. Tas nav Frontex kompetencē, mēs neveicam novērtējumu par to, kas ir atsevišķo dalību valstu kompetencē un atbildībā. Priekš tā ir atsevišķas iestādes Eiropas Savienībā, kas ir viņu darbības lauciņš. Kā es sacīju jau, jau savā uzrunā, cīnīties ar noziedzību uz ārējām robežām ir jauns izaicinājums. Kokelberg kungs jau pieminēja koordinēšanas mehānismu, un es e, jau e, redzu arī kolēģi Robs Veinraitu no Eiropola, e, kas ikdienas līmenī ir nodrošinājis eh, sadarbības ar Frontex un Europolu Tad eh, mēs sadarbojamies un skaidri nodalām, kas ir Eiropola kompetencē, kas ir Frontex kompetencē, bet mums ir ikdienas līmeņa sadarbība. Diemžēl man nav tā iespēja atbildēt uz katru uzdoto jautājumu, bet, ja ir nepieciešams to darīt, es labprāt eh, esmu gatavs eh, rakstiski arī atbildēt. Paldies, Laitenenkungs! Liels paldies, ka saprotat arī mūsu ierobežojums laika ziņā. Tātad jūs esat izteikuši savus komentārus. Varbūt Honko kungs no Vācijas Bundestāga varētu pēc iespējas īsāk. Jā, paldies priekšsarētāji. Es arī centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Savā sākotnējā uzrunā es arī izteicos, ka uh, Es atsaucos uz kritiku, kuras izteikuši vairākas cilvēktiesību organizācijas. Ir atzinums viens, eh, tas sastādies 2007. gadā, eh, to Amnesty International un arī citas eh, organizācijas pie tā ir strādājuši. Un kopsavilkums bija tāds, ka Eiropas eh, Savienība arī ar nelegāliem līdzekļiem cīnās ar bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Tā skaitā Frontex aģentūra pārkāp cilvēktiesību normas eh, attiecībā pret cilvēkiem, kas vēlas iekļūt Eiropas Savienībā. Uh, Protams, ka tā ir patiesība, ka Frontex neveic visas operacionālās darbības pie ārējām robežām, bet es domāju, ka jautājums, ko bieži vien uzdod arī daudzi cilvēki, Un šīs organizācijas tā skaitā ir, kur tad īsti rodas šis robežu režīms Eiropas Savienībai. Un tas tiek samērā kritiski arī skatīts. Manuprāt, šeit ir runa arī par uzticēšanos eh, no cilvēku puses Eiropas Savienībai, jo cilvēktiesību jautājums Eiropas Savienībai kopumā ir ļoti tāds svarīgs un centrāls jautājums. Un tāpēc arī šī lielā kritika jo cilvēku tiesību jautājums ir uh, Eiropas integrācija ļoti svarīgs aspekts. Paldies! Paldies, saka priekšsarētājs, un tad noslēgumā pirmā daļai busatilkums. Paldies, priekšsarētājs, pavisam īsi. Uh, rēģēšu uz Hunko kunga paziņojumu par to, ka Frontex uh, kontrolē bēgļus. Tā tas nav. Frontex ne, nekontrolē bēgļus. Uh, beidzot, manuprāt, ir precīzi jānodala kompetence ārējām robežām un kompetence par patvērumu meklētāju jautājumiem. Šobrīd tapšanas stadijā ir jauna aģentūra, ko izveido Eiropas Savienība, tas ir Eiropas patvērumu atbalsta birojs, un tieši šī aģentūra būs atbildīga par bēgļu jautājumiem. Galazevs kungs uzdeva jautājumu, vai mums ir uh, pienācīgs finansējums superlīmeņa aģentūrai vai tāda papildus aģentūrai tikai pietiks. Tas ir svarīgs jautājums. Viens no grozījumiem ir tieši par to, lai piešķirtu pietiekamu varu, lai Frontex varētu paši iegādāties savu aprīkojumu vai vismaz īrēt to. Un ja mēs to vēlamies darīt, tad budžets ir jāmaina. Uh, Treškārt, cilvēktiesības. Manuprāt, tas ir pilnīgi saprotams, ka daudziem cilvēkiem eh, šis jautājums rada bažas. Pagājušajā nedēļā biju Varšavā ar eh, Eiropas parlamenta delegāciju, un šis jautājums bija mūsu darba kārtības pašā galgalī. Mēs uzdevām vairākus jautājumus par cilvēktiesību, un ziniet ko, mēs arī saņēmām visas atbildes. Bet pats svarīgākais, ko mēs uzzinājām Varšavā, Frontex mums pavisam skaidri pateica ka viņiem ir absolūta neiecietība pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Ja kaut viens darbinieks piedaloties kopīgās uh, operācijās pārkāp cilvēktiesības, šis cilvēks eh, vairs nebūs nekādā saiknē ar Frontex aģentūru. Manuprāt, ikvienai aģentūrai, ikvienam darbiniekam saistībā ar Eiropas Savienību ir jāievēro cilvēktiesības pilnā apmērā. Ceturtkārt, jaunās aģentūras izveids, Sarvieku kungs no Spānijas izteicas, viņš bija pret jaunu aģentūru izveidu. Nu, tā, protams, arī var būt viedoklis. Es nodošu uh, Kalas Kailio kungam, informēšu viņu par šo. Sēles kungs saka, ka pašreizējās funkcijas var integrēt Frontex aģentūrā, un šī ideja par jauno aģentūru acim redzot būs aktuāla rītdien izskatot Schengens jautājumu. Piektkārt, man ļoti patika komentāri, ko Soares kungs no Grieķijas sacīja, ka mums ir nepieciešami tie instrumenti, lai nodrošinātu, ka visi plānotais tiek īstenots. Un tas nāk tieši no Grieķijas pārstāvi, kas tā nu ir sagadījies, saskaras ar vislielākajām grūtībām, sargājot Eiropas Savienības ārējās robežas. Līdz ar to jautājums, uz kur mums jāatbild, ir pilnīgi skaidrs. Uh, Vai Frontex mums sniedz pievienoto vērtību Eiropas līmenī? Mana atbilde ir tas, ka Frontex var piešķirt mums pievienoto vērtību. Es nesaku, ka viņi to jau dara, es saku, ka viņiem tas ir iespējams, jo es uzskatu, ka viņi var strādāt labāk nekā līdz šim. Tālāk bija jautājums par kompetencēm. Jā, tik tiešām e, līgumā ir skaidri atrunāts, ka ārējo robežu aizsardzība ir suverēna nacionālo dalību valstu kompetence. Tomēr ir bet divi e, punkts skaidri nosaka, ka Frontexam ir arī uzdevums palīdzēt dalību valstīm atsevišķos apstākļos, kad nepieciešama eh, papildināta eh, kompetence resursu ziņā. Tātad, jā, katra valsts ir suverēna atbildīga, bet ja kāda valsts saskarās ar problēmām, tad visiem ir jānāk palīgā. Un tad pats galvenais solidaritātes princips, Dievs Demera kungs to pieminēja. Jā, mums ir jācenšas būt solidāriem, jācenšas, eh, lai šī solidaritāte arī darbotos, vai tā ir brīvprātīga solidaritāte vai obligāta solidaritāte. Uh, Tas vairs nav tik svarīgi. Pats svarīgākais ir tas, ka tas darbojas. Šobrīd tas nav darbojies vismaz līdz šim, un mums jādara viss, lai tas tomēr darbotos. Paldies Busutilkungs, paldies Hunko kungs, arī Laitenenkungs, paldies visiem, kas izteicās. Šī bija ļoti auglīga, noderīga diskusija, un esam pārliecināti, ka otrā daļa mūsu semināra, kas tulīt sāksies, būs tikpat interesanta. Līdz ar to mēs eh, vēlamies pateikties eh, pirmajiem eh, mūsu ekspertiem, un bez pārtraukuma mums vēl stunda laiks ir darbam. Es aicināšu visus atcerēties, visi viesi, kas mums ir ieradušies no dalību valstu parlamentiem, ka mums Eh, Tūkojums pieejams eh, ir ierobežotu laiku, līdz ar to mēs bez pārtraukuma turpinām darbu un aicinam šeit Robu Veinraitu, Eiropol direktoru, Audindio Divera kungu, Libe komitejas eh, deputātu, kurš ir atbildīgs par Eiropol ziņojumu, un Lordu Pīteru Baunesu kurš ir Lordu palātas, eh, Eiropas Savienības eh, tieslietu un institūcijas apakškomitejas priekšsarētājs. Lūdzu, kungu. Thank you. We thank you all for your... Paldies visiem eh, par sadarbību jo šī otrā daļa ir tikpat svarīga kā pirmā. Šeit mēs runāsim par Eiropolu. Mums ir viena stunda tikai. Tādēļ lūdzu, uzklausiet trīs pirmos runātājus, kas varbūt ceru iekla, iekļauties desmit minūtēs, un tad atvēlēt uh, visiem, kas vēlas izteikties, katram divas minūtes kas tātad visiem, kas vēlas izteikties pēc tam, un uzreiz dodu vārdu Robam Veinraitam, Eiropola direktoram. Lūdzu, jums vārds. Chairman, Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, nacionālo deput parlamentu deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Mēs e, tad ar prieku piedalāmies šajā apspriedā par Eiropolu. Protams, koncentrēties uz to, kā mēs varam uzlabot demokrātisko atskaitīšanos e, no Eiropola puses. Ir notikusi zināmas izmaiņas e, noteikumos un zināmas izmaiņas arī nākotnē mūs sagaida. To, to es arī pieminēšu savā uzrunā. Tā pašā laikā es arī vēlos izmaini, izmantot iespēju mazliet plašāk pastāstīt par Eiropolu darbu, lai mums būtu plašās konteksts pieejams mūsu diskusijai. Mēs esam tiesības sargājušā iestāde Eiropas Savienības līmenī, un mans darbs ir aizsargāt Eiropas iedzīvotājus, pilsoņus, aizsargāt cilvēktiesības, palīdzot dalību valstīm cīnīties ar organizētās noziedzības un terorismu paustajiem draudiem. Uh, un mēs esam organizācija, kas eh, šodien koordinē efektīvu reakciju uz lielāko daļu Eiropā darbojušos eh, noziedzīgo grupējumu un teroristu grupu radītiem draudiem. Mēs veicinām arī sadarbības ar tiesību sargājušām iestādēm. Mēs nodarbinām aptuveni 650 ekspertus, krimināllietu analītiķu un tiesību sargājušo iestāžu darbinieku, kas ir pieaicināti no praktiski visām valstīm. Mūsu budžets ir aptuveni 85 miljonu eiro. Tiesību sargājušās iestādes Eiropā paļaujas uz mūsu nepārtraukto operatīvo darbību, lai koordinētu aptuveni 14 tūkstošu pārobežu operāciju katru gadu pret uh, lielākajiem un uh, bīstamākajiem noziedzīgajiem grupējumiem un teroristu tīkliem Eiropā. Uh, Un tādējādi ar savu rīcību mēs esam pārtraukuši šādas noziedzīgās aktivitātes, arestējuši tūkstošiem noziedznieku un simtiem upuru izglābuši, tā skaitā cilvēktirzniecības upuru un bērnu, tas starp tiem, tādējādi arī cīnoties pret noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Viens piemērs eh, tam darbam, šim 14,000 lietām gadā, tas bija nesen eh, gadījums eh, bērnu seksuālās izmantošanas tīkls. Internetā mēs spējām ar analīzes palīdzību identificēt 220 šādas pārkāpējas, no kuriem 115 tika arestēti pēc ļoti sarežģītas izmeklēšanas tika pārmeklētas dzīves vietas vienlaicīgi 19 valstīs, lai izbeigtu šo briesmīgo noziegumu, kas tika izplatīts ar internetu palīdzību. Un šis ir tipisks piemērs tam, kā unikālā veidā Eiropola spēja analizēt eh, datus, eh, identificēt noziedzīgos grupējumus un tīklus, koordinējot vienlaicīgas eh, aizturēšanas operācijas un pārvērst šos analīzes efektīvi efektīvā policijas darbībā uz vietas, lai novērstu turpmāku apdraudējumu Eiropas pilsoņiem. Šajā kontekstā ir būtiski atcerēties, ka mums nav tādas uh, eh, iespējas eh, praktiski ietekmēt uh, lietas. Um, tā, tā, tas jau vairāk saistīts ar to, ka mēs darbojamies kā datu apmaiņas centrs, kā analīzes centrs, un eh, Eiropola tādējādi spēja eh, radīt tādu efektīvu platformu, uz kuras pamata eh, dalību valstu tiesības sargājušas iestādes var efektīvi koordinēt savu darbību. Uh, Protams, ka šis jautājums ir saistīts ar pamatiesību ievērošanu un e, nacionālo valsts suverēnos principus, e, kas, protams, ir parlamentu e, kompetencē, bet Eiropola galvenais uzdevums ir padarīt Eiropu drošāku, aizsargājot mūsu iedzīvotājus no terorisma draudiem un starptautiskiem noziedzīgiem tīkliem. Un tieši tādēļ mēs arī e, ļoti atbalstītu jebkādas, e, jebkādas darbības e, pārskatāmības uzlabošanai. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, eh, Eiropas Savienība darbojas uz savādākiem principiem. Tā skaitā arī uz iekšlietu tieslietu jautājumiem to var attiecināt. Eh, ir notikušas arī vairāki grozījumi un izmaiņas. Tomēr Eiropol eh, nav gluži tipiskā Eiropas Savienības aģentūra. Mēs tikām izveidoti desmit gadus atpakaļ, balstoties uz starpvaldību vienošanos iekšlietu un tieslietu jomā. Toreiz tas bija trešais pilārs pēc Romas līgumā. Un parlamentu iesaiste līdz tam mūsu eh, darbībā bija ļoti minimāla, katrā ziņā netiešā veidā. Uh, atbildība bija Eiropas komisijai un Eiropas Savienības dalību valstīm. Līdz ar to padome pārstāvēja dalību valstu intereses. Tā, un līdz pat šim gadam Eiropol atskaitījās ministru padomei un e, Eiropol e, vadīja valdei. Un ratificēt Eiropol konvenciju un grozījumu trīs protokolu veidā. Protams, ka Lisabonas līgums stiprināja parlamentu lomu, gan Eiropas parlamentu, gan Nacionālo parlamentu lomu, un mēs to ļoti atzinīgi vērtējam. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, tas bija liels uzlabojums Eiropas Savienibai un arī mums eh, lieliska iespēja uzlabot caurskatāmību. Un tādējādi eh, Eiropas parlaments un nacionālai parlamenti ir nokļuvuši pašā centrā lēmumu pieņemšanas procedūrām Eiropas Savienībā. Tādējādi arī eh, mums Eiropola ir jāuzlabo demokrātiskā atskaitīšanās principi. Saskaņā ar eh, Lisabons līgumu mēs joprojām atskaitāmies savai valdei, bet šobrīd to pārvalda arī Eiropas parlaments un Eiropadome. Un līdz ar to pieņemts e, akts ir izmantojot parasto likumdošanas procedūru, un Eiropas parlaments jau būs iesaistīts no šīs procesa paša sākuma uz, ar veto tiesībām. Un tad mainās arī informācija, kas tiek sniegta. Tātad eh, nacionālajiem parlamentiem ir jānosūta dokumenti, tāpat arī Eiropas parlamentam, eh, kas kopā ar nacionālajiem parlamentiem būs iesaistīti iekšlietu un tieslietu eh, jomas tiesību aktu izvērtēšanā. Un, kā jūs zinat, arī uh, Eiropola regula speciāli noteiks to, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti parlamentu varēs uzraudzīt mūsu darbu. Eiropas parlaments eh, būs eh, jākonsultē īpaši attiecībā uz operācijām, operatīvo darbību. Bez Lisabonas līguma eh, vēl šogad sājas spēkā arī vairākas normas, kas uzlabo mūsu operatīvo darbību. Mēs jau daudz efektīvāku lomu varam spēlēt eh, Lisabonas līguma noteiktajās struktūrās, uzlabo mūsu sadarbību ar Frontex un citām Eiropas aģentūrām. Un pamatojoties uz mūsu sadarbību, ar tiešām ar prieku gaidu, ka eh, Eiropola sadarbībā ar Frontex un citām Eiropas aģentūrām uzlabosies vēl vairāk. Un arī parlamenta, Eiropas parlamenta kontrole pār mums eh, stiprinās. Šobrīd parlaments eh, ir arī budžeta pieņēmējs eh, kopā ar Eiropadomi. Līdz ar to uh, parlaments pieņem pārskatu par budžeta iz, izdevumiem un tāpat man arī ir tāds tāda igadējs ziņojums, kā Eiropola direktoram. Te ir praktiski jautājumi, kas tiešā veidā maina demokrātiskās atskaitīšanās princips Eiropolam. Protams, ka pats būtiskākais šeit ir arī datu aizsardzības jautājums, kas parlamentam ir ļoti svarīgi un, protams, arī pašiem pilsoņiem. Eiropolam ir unikāla iespēja ievākt un uzglabāt personīgos datus. Es uzskatu, ka ir absolūti nepieciešami, lai varētu atbalstīt cīņu pret organizēto noziedzību un terorismu, bet es ar prieku un lepnumu varu teikt, ka Eiropola ar pašreizējo pieredzi to dara, izmantojot visnopietnāko datu aizsardzības sistēmu, kādu jūs varētu atrast eh, vispār pasaulē citām tiesību sargājušiem iestādēm. Tas 15 gadu laikā ir izveidots panākot ideālo uh, līdzsvaru starp uh, brīvības uh, nodrošināšanu un drošību. Parlaments, eh, protams, arī eh, kontrolē budžeta jautājums, eh, kas saistīts arī ar atskaitīšanos parlamentam, prom valdē sniedz ikgadējās atskaits, ziņojumus, un direktoram ir jāierodas eh, parlamentā, lai eh, pārunātu būtiskākos jautājumus. Un ik pēc četriem gadiem eh, tiek veikta ārējs izvērtējums par to, kā tiek īstenots padomas lēmums par Eiropolu darbībām. Tālāk attiecībā uz topošo Eiropolu regulu Šobrīd jau ir eh, izveidots viss nepieciešamais, lai īstenotu Lisabonas eh, līguma lēmums un balsoties uz 88. pantu līgumā Es uzskatu, ka tā ir jauna iespēja uzlabot mūsu atskaitīšanās principus, bet tā pašā laikā arī uzlabot to veidu, kādā Eiropola var atbalstīt nacionālās tiesības sargājušās iestādes cīnoties ar organizēto noziedzību un terorismu. Komisāri Malmstrēma ir ierosinājusi uzlabojumus, kas būtu saistīta ar mūsu jaunā tiesiskā ietvara spēkā stāšanos. Šī izvērtēšanās fāze, ko viņi ir ierosinājusi, ir ļoti svarīga, jo Eiropola jau ir pietiekami daudz laika pavadījusi, lai pielāgotos jaunam tiesiskajam ietveram, un es uzskatu, ka tas ir labs pamats, uz kura mēs varam eh, veidot Eiropolu darbību. Kopā ar komisijas eh, pārstāvu un eh, Lībe komitejas pārstāvu, Nacionālo parlamentu pārstāvu un valdes pārstāviem mēs esam jau tikušies, lai pārunātu, kā mēs varam precīzāk sagatavot šo izvērtēšanu, kas būs pirmais solis Eiropola jaunai regulai. Tas ir ļoti svarīgs process, kas būtu pēdējais pēdējais lielākais eh, grozījums Eiropola darbībā. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs veicam eh, labus uzlabojumus ne tikai attiecībā uz atskaitīšanos, bet arī uz eh, to, kas ir nepieciešams centrālai Eiropas policijas aģentūrai, lai cīnītos ar organizēto noziedzību un terorismu. Un mums ir nepieciešams arī precizēt eh, mūsu lomu starptautiskās noziedzīgās darbību apkarošanā, kas eh, kļūst arvien grūtāk ar to cīnīties ne tikai nacionāla līmenī, tāpat arī eh, naudas atmazgāšanas operācijas un cīņa pret terorismu finansēšanu Līdz ar to, priekšsēdētāji kungs, mēs atzinīgi vērtējam eh, šo iespēju izveidot eh, stingrākus atskaitīšanās nosacījumus sadarbību ar Eiropas parlamentu, nacionālajiem parlamentiem, un atzinīgi vērtējam arī to, ka līdzīgi kā tas ir ar Frontex, arī Eiropol spēja tiks uzlabot cīnīties ar organizētu noziedzību un terorismu. Paldies, eh, Vēnera kungs. Di Dievs Vera kungs eh, nākamais eh, izteiksies. Lūdzu, pieturieties pie desmit minūšu laiku. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es sveicu Eiropā direktoru, tāpat kā, Eiropas, eh, tāpat kā apvienotās karalīs lordu pārstāvs, pār, palāts pārstāvi. Un es, protams, sveicu šeit visus kolēģus un Eiropas parlamenta deputātus. Mēģināšu izteikties īsi un mēģināšu uh, likt galveno uzsvaru starp institucionālo sadarbību, bet vienlaikus es vēlos norādīt arī uz to, ko nevajadzētu darīt īstenojot šo sadarbību. Tagad jums varbūt ir radies jautājums, ko gan viņš tagad mums stāstīs, bet es vēlos runāt par uh, realitāti un uh, Es varu teikt, ka es piekrītu direktoru teiktajam, taču jāsaka, ka mums nav tik eh, labi veicies pārskatot Eiropolu likumdošanu. Šie tie trīs papildus protokoli, darbs pie tiem attīstījās daudz lēnāk nekā organizētās noziedzības eh, grupēm aktivitātes, un Tāpēc mums nācās rast risinājumu, kas nebūtu dalībvalstu uh, vienprātība, un mums bija jābalstās arī uz padomas lēmumu, kas šobrīd ir spēkā. Eiropola darbības juridiskais pamats ir padomas lēmums. Un uh, jāsaka, ka es biju referents strādājot pie šī padomas lēmuma, Eiropas parlaments deva vairākumu atbalstu mūsu atzinumam par padomas lēmumu. Mēs piedāvājām 62 grozījumus, un ļoti maz kas no šiem grozījumiem tika pieņemts un iestrādāts dokumentā. Es, protams, centos eh, īstenot samierniecisku pieeju, jo Lisabonas līgums vēl nebija stājies spēkā. Padome īpaši nevēlējās ņemt vērā Eiropas parlamentu viedokli un vēl mazāk Nacionālo parlamentu viedokli. Tāpēc arī šī iemesla dēļ 17. janvārī 2008. gadā parlaments pieņēma padomas lēmuma grozījumus, ar kuru, ku, kuriem bija iespējams izveidot eh, šo te biroju, kur mēs tagad viss labi zinām. Taču par spīti visam iepriekš teiktajam, šīs nesaskaņas eh, starp padomu un Eiropas parlamentu neaprobežojās vien ar to, ko es pieminēju pirms brīža. Tā, piemēram, strādājot pie Eiropel pakotnes, ar eh, kur tika īstenot, īstenots padomas lēmums, bija četri referenti, kas strādāja pie šī jautājuma. Tā piemēram Entvelds kundze un arī citi kolēģi, kas strādāja pie um, tā, kā būtu jārīkojas attiecībā uz slepeno informāciju un slepenajiem datiem. Vēl viens referents bija atbildīgs par jautājumiem. Albrecht kungs bija atbildīgs uh, par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropolu līgumiem, kas tiek noslēgti ar partneriem. Tālāk Kirkov kungs bija referents jautājumā par konfidenciālitātes jautājumiem, un es pats biju referents strādājot pie jautājumiem, kas noteica īstenošanas noteikums attiecībā uz analīzes dokumentiem. Kas tad tālāk notika? Pretendió sacar adelante estas iniciativas Padomu vēlējās turpināt likumdošanas iniciatīvu. Īsi pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā šī paša Lisabonas līguma, kas mums piešķir papildus uh, kompetences un iespēju izskatīt jautājumus koplāma procedūras ietvaros. Tātad tādas bija grūtības, ar kurām mēs saskārāmies, un jāsaka, ka To mums nemaz nav tik viegli aizmirst. Mēs regulāri saskārāmies ar šādu viedokļu atšķirību, un mums tomēr bija jāturpina atbalsti, atbalstīt Eiropolu darbību, jo mēs nevēlējāmies, lai Eiropola kļūst par ķīlnieku šajā mūsu savstarpējā cīniņā. Mēs priecāmies par Malmstrēms kundzes uh, iniciatīvām, priecāmies par to, ko viņa īstenoja harmonizējot dažādus aspektus, un, kā jau direktors pieminēja, mēs strādājām veicot analīzi un izstrādājot jaunus noteikumus, kurus mēs izstrādājam saskaņā ar Lisabonas līgumu un saskaņā ar uh, Stokholmas programmu. Bet ir jāatgādina, ka Eiropas parlaments tam tomēr bija iespēja teikt savu galvārdu, jo sešus mēnešus pēc padomas lēmuma stāšanās spēkā kontrols ziņojums par jaunās regulas īstenošanu bija attiecīgi jāsagatavo, un mēs nevēlējāmies, lai um, darbība tiktu atlikt uz 2013. gadu. Mēs vēlējāmies īstenot sadarbību starp dalībvalstu parlamentiem un vēlējāmies ķerties pie likumdošanas darba. Kā jau es minēju iepriekš, ir pats par sevi saprotams, ka Eiropas parlamentam Protams, nevajadzētu aizmirst par tām grūtībām, ar kurām mēs saskārāmies eh, sadarbojoties ar padomu, taču mums būtu jāliek uzsvers uz starp institucionālo sadarbību. Esmu to teicis jau ārpus eh, šīs zāles un atgādināšu to vēlreiz, proti, kas tad ir svarīgākais. Nu, es varbūt neatgriezīšos pie visiem jautājumiem, kas saistīti ar funkcijām un pie tā, ko. Ku Eiropola dara, bet es vēlētos atgriezties pie diviem aspektiem, eh, pie kuriem mums būtu jāstrādā pavisam drosmīgi sagatavojot šo jauno regulu. Proti runa ir par parlamentālo, parlamentāro kontroli, kas līdz šim ir bijusi nepietiekama, par spīti visam, kas minēts padomas lēmumā. Un ir nepieciešams arī labāk aizsargāt personu datus. Protams, ka ir cilvēks, kas ir atbildīgs par personu datu aizsardzību, tāds tiek iecelts janvārī, tāpat ir arī nacionālie kontakti, kas ir atbildīgi par datu aizsardzību, un ir vēl trešais cilvēks, proti cilvēks, kas veids kopīgo kontroli bet kuram ir jārīkojas neatkarīgi no padomas, un es domāju, ka šis ir aspekts, pie kur mums būtu jāstrādā vairāk. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums būtu jācenšas izvairīties no tā, ka mēs piedzīvojam līdzīgi prakstai, kur es pieminēju iepriekš. Es neko neesmu izdomājis. Tie tik tiešām ir konkrēti gadījumi, un mums ir jācenšas izmantot Eiropas parlamenta kontrols lomu un kontrols funkciju. Tas, uz ko es jūs aicinu, protams, ir jāīsteno, ievērojot nepieciešamo konfidencialitāti. Mums ir jādomā par pilsoņu drošību. Un es varētu minēt arī dažus konkrētus piemērus. Estado décimo del artículo 37 de la decisión. El Consejo de Administración adoptará cada Desmitais punkts 37. pantā padomi katru gadu pieņems darbu programmu Eiropola nākotnes aktivitātēm un tā tālāk un tā joprojām. Tātad šie dokumenti tiks iesniegti padomei. Padomei tie būs jāpieņem un padomi tos nosūtīs Eiropas parlamentām tikai informatīvi. Tātad tikai vi un vienīgi informācijai, nevis lai īstenotu parlamentāro kontroli. Otrs piemērs. Un ar, tas arī būs pēdējais, ko teikšu. Tātad 34. panta 4. kopīgā kontrols iestāde. Kopīgā kontrols iestāde izstrādās aktivitāšu eh, ziņojumus, kas tiks nosūtīti, nosūtīti, tātad es uzsveru, Eiropas parlamentam un padomei, un padome varēs attiecīgi sagatavot savus komentārus, kas tiks pievienoti ziņojumam. Un, kas ir svarīgākais, tas, kas ir tekstā minēts tālāk. Uh, Un tālāk tiks pieņems lēmums par to, vai šīs aktiv... ziņojums par aktivitātēm tiks publicēts vai nē. Un attiecīgi tiek noteikti arī um, priekšnoteikumi um, šīs te publikācijas īstenošanai. Bet kur tad ir dalībvalstu parlamentu kontrola? Direktorkungs, es varu teikt, ka jūs varat rēķināties ar manas grupas pilnīgu atbalstu. Es tik tiešām novērtēju jūsu darbu. Uh, Un mēs tik tiešām uzskatām, ka jūsu darbs ir ļoti svarīgs, lai mēs cīnītos pret organizēto noziedzību. Un jums ir jācīnās arī par, pret eiro viltojumiem. Es vēlētos teikt, ka ir absolūti nepieciešams panākt to, lai padome ņemtu vērā Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu viedokli. Paldies! Paldies! Un tagad uzklausīsim Lordu Baunes, kas ir eh, Lordu palātas pārstāvs. Es eh, vēlos vērst jūsu uzmanību, ka tulkojums ir pieejams tikai ierobežot laiku, un mūsu rīcībā ir laiks tikai līdz 6.30, un ja mēs vēlamies dot vārdu arī tiem, kas vēlas iesaistīties diskusijās, lūdzu, ievērojot jums atvēlēto laiku 10 minūtes. For... Priekšsēdētāji kungs, paldies! Paldies, ka arī ielūdzāt Nacionālo parlamentu delegātus uz diskusijām ar jūsu komiteju. Paldies arī, ka devāt man iespēju uzstāties par šo jautājumu attiecīgā Lorda palādes e, komiteja ir dziļi interesēta Eiropas, e, Eiropola darbībā jau vairāku gadu laikā. Mēs 15 gadu laikā esam sagatavojuši vairākus ziņojumus par šo tēmu, arī Anglija aktīvi piedalās Eiropola darbībā, tāpēc ar lielu prieku piedalos šajās debatēs. Pēdējais ziņojums, e, ko mūsu komiteja publicēja, bija 2008. gada novembrī. Tas bija pēc tam, kad tika pieņemts lēmums vēlreiz pār atjaunot Eiropolu, bet tas notika pirms šis lēmums stājās spēkā un pirms stājās spējā, spēkā Lisabonas līgums. Un arī jau tad mēs rekomendējām, ka Eiropas parlamentam būtu vairāk jāspēj kontrolēt Eiropar, Eiropols un arī nacionālajiem parlamentiem tas būtu jādara. Tieši tāpēc mēs atbalstam formālu tiesisku pamatu šai kontrolei, bet mēs patiešām priekšsēdētāja kunga, kungs neatbalstam to, ko jūs jau ievadu vārdos teicāt. Tātad jūs teicāt, ka ir žēl, ka vienu gadu pēc līguma stāšanās spēkā uh, parlamenta likumdošanas satvers vēl nebūtu nav pabeigts. Mēs patiešām to atbalstam, un es gribēju tieši pievērsties parlamentārās kontrolas jautājumam, nevis tieši Eiropola funkcionēšanai jo ir daudzi jautājumi, kurus varētu pamatot šajā sakarā uzdot. Un mēs arī atbalstam Eiropas parlamentu tad, ja viņi šādus jautājumus uzdot komisijai. Protams, ka mēs neesam tādā pozīcijā vai ne, neesam tādā, tādos apstākļos, ka mēs varam mainīt Lisabonas līgumu. Uh, bet mēs īsti nesaprotam, kāpēc tad atšķirās formulējums ar 20, eh, es atvainojos, 88. pantā no 85. panta Eirodžast uzraudzības dokumentā. Mēs neredzam, kādai, kāpēc šeit būtu jābūt būtiskai atšķirībai, jo vajadzētu būt līdzīgai uzriedz, uzraudzības procedūrai. Mēs arī nesaprotam, kāpēc komisijai uh, būtu jānāk klajā ar dažādiem darba grafikiem attiecībā uz parlamentārās uzraudzības procedūru šīm iestādēm. Priekšsēdētāja komisija jūlijā nāca klajā ar sekojošiem darba grafikiem attiecībā, piemēram, uz Eiropolu, attiecībā uz Eiropolu tika teikts, ka 2011. gadā sāksies diskusijas, 2013. gad, 2012. gadā tiks panākt vienošanās par darba formātu, un tad 2013. gadā sāksies uzraudzība. Un savukārt attiecībā uz Eurojust uzraudzība sāksies 2012. gadā, un mēs nesaprotam, kāpēc šīm procedūrām abos gadījumos būtu jāatšķirās. Tad kāpēc? Attiecībā uz Eiropolu parlamentam ir jāgaida līdz 2013. gadam. Kosaka arī norādījis, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka komisijām ir jākonsultējās ar nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Mēs to atbalstam un mēs ceram, ka to varētu izdarīt vienkāršā veidā. Vienalga, kāda procedūra tiks pieņemta, tai ir jābūt vienkāršai, šajā sakarā nav sagatavot nekādi priekšlikumi, un mēs gaidam, kādus ko, priekšlikumus komisija izteiks, un kā parlaments šeit veiks savu parlamenta uzraudzību, varbūt sagatavot kādu ziņojumu. Bet mēs uzskatām, ka šīm procedūrām jābūt vienkāršām. Mūsu māsu komiteja pārstāvju palātā uzskata, ka vajadzētu uh, izveidot kaut kādu grupu, kur tiek pārstāvēti, pārstāvētas visas politiskās grupas, un varbūt turpat būtu simts locekļi, un tas varbūt nebūtu manā uzskatā pilnīgi reāli. Jo Eiropola uzraudzības padome un uzraudzības sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta, un mēs nevaram uh, ļaut vai pieļaut, ka parlamenta uzraudzība kontroli padarītu Eiropas, Eiropola dzīvi vēl sarežģītāku un palielinātu birokrātiju. Mēs nevēlamies, lai parlamenta kontrolas ietvaros tiktu kontrolētas individuālas operācijas, uh, ja vien nav kaut kāda īpaša drošības apsvērumi. Tāpēc parlamentiem, Eiropas un nacionālajiem parlamentiem būtu kopumā jāskatās uz to, kā uzlabot Eiropola darbību, būtu jākomentē Eiropola stratēģija un jānodrošina, ka ir atbilstoši ieguvums iztērētāji naudai. Ir svarīgi, ka Eiropola darbība ir vienkārša, tā ir pareiza, ka šī procedūra ir ātri ieviesta. Tie, kas no mums atbalstīja Lisabonas līgumu, un atbalstīja to, ka papildus pilnvarojums tiek piešķirts visiem parlamentiem, tad visi šie cilvēki ir sarūktināti, ka uh, parlamentāro kontroli var uzsākt tikai 2013. gadā. Es ceru, ka visi parlamentārieši varēs piedalīties šīs kontrolas procedūras formulēšanā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs saka, ka jūs ievērojāt laika grafiku. Mums ir sešu runātāju saraksts un arī septītais tiek piezīmēts. Atīs kundze, lūdzu. Uh, pieturēsimies pie divu minūšu limita. Ja mēs to darīsim, tad ievērosim laika grafiku un visiem runātājiem būs iespēja izteikties. Tagad vārds Sivcika kungam no Čehijas parlamenta. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu un par to, ka ielūdzāt mani uz šīm debatēm. Es uzskatu, ka par šo jautājumu mums jādiskutē ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī Nacionālo valstu parlamentos. Jo pēdējā līgumā šis jautājums ir ticis atrunāts. Un es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi delikāts jautājums, jutīgs jautājums mūsu pilsoņiem. Šeit piedalās daudzi Nacionālo parlamentu deputāti, jo šis jautājums mūs interesē. Par šo lietu runāja arī 2008. gada novembra Koseks sanāksmē Parīzē un arī pagājušā gadā Prāgā. Šajās sanāksmēs mēs skaidri redzējām, ka kontroles pilnvaru praktiskā izmantošana nav pietiekoši uh, attīstīta, bet mēs esam pavirzījušies uz priekšu, un tāpēc mums ir nepieciešams detalizēti izdiskutēt šo jautājumu ne tikai nacionālo valstu parlamentos, bet arī starp parlamentārā līmenī, tā kā mēs to daram šodien. Es ceru, ka nākošo mēnešu laikā komisija publicēs ziņojumu par Eiropolu demokrātisko uzraudzību, un es gribēju pateikt, ko mēs tur gribētu redzēt. Uh, mēs uzskatām, ka kontrolas un izvērtēšanas darbībām jābalstās uz Europol un Eurojust ziņojumiem, kas jāiesniedz parlamentiem gada pirmajā pusē, un visiem parlamentiem ir jādod nepieciešamais laiks, lai izdiskutētu šos ziņojumus atbilstoši viņu procedūrām. Parlamentam arī ir jādod iespēja abām iestādēm uzdot jautājumus, uh, un diskutēt par šīm lietām ar Nacionālo valstu pārstāvjiem. Mūsu parlamentam ir ciešas saiksnes ar mūsu pārstāvjiem šajās organizācijās, un mēs uzskatām, ka Kosaka konferences šim mērķim varētu labi derēt. Eh, tieši šeit es runāju par diskusijām, un es ceru, ka pie mums drīz ieradīsies abu šo uh, eh, iestāžu direktori. Itālijas pārstāvjiem vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai uz dažām sekundēm. Es gribēju izteikt manu neapmierinātību par to, ka man ir atkal jārunā par šiem delikātajiem jautājumiem. Parlamentārieši ir ieradušies no tūkstošiem kilometru attālām vietām, un te mēs runājam par jautājumu, kas ir saistīts ar to, ka Eiropola ir pilnīgi ārkārtīgi nepieciešams instruments, lai apkarotu noziedzību un terorismu. Bet šeit mēs runājam par jautājumiem, ko, uz ko norādīja jau mūsu referents Demēra, uz nepieciešamību pārskatīt 2009. gada padomas lēmumu. Šis likumdošanas līdz brīdim, kad mēs pieņemsim likumdošanas aktu par apiešanos ar datiem, mēs nevaram nodrošināt demokrātisku kontroli. Mums ir nepieciešams tiesiski tehnisks pamatojums. Mums ir nepieciešams uh, izveidot eh, autoritāti, iestādi, kas varētu pildīt šo uzdevumu. Un šāda veida iestāde ir jāpārvalda efektīvi, bet ir arī jānodrošina, ka ir iestāde, kas var pareizi šo, šos datus pārvaldīt un arī uzņemties attiecīgi atbilstību. Jo šeit mēs nevaram runāt par nacionālu vai starptautisku kontrolas iestādi, kas ir politiska un kas strādā ar nepolitiskiem jautājumiem. Ir nepieciešams izveidot ciešākas un kreatīvākas saiknes ar Eurojust. Mums ir nepieciešams veikt atbilstošu salīdzināšanu tieši laika grafiku ziņā. Uh, lai mēs varētu ņemt vērā visu valstu pieredzi. Es nezinu, kad tas varētu notikt un kā, bet ir nepieciešams mums izmantot šo iespēju. Nav pietiekoši laika, lai mēs varētu pateikt visu, ko vēlamies. Uh, bet es gribēju jautāt par Eiropola datu bankas struktūru, vai tā būs līdzīga tam, ko mēs izmantojam Itālijā, lai apkarotu mafiju, vai tā būs savādāka sistēma. Un kā šī sistēma tiek izmantot, lai apkarot noziedzību un terorismu? Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties eh, Lība komitejas vārdā. Visu cieņu kolēģiem, kur strādā pie Frontex un Eiropola jautājumiem, bet jāsaka, ka mēs esam diezgan nespēcīgi jautājumos, kas attiec uz cilvēktiesībām. Mēs, diemžēl, nevaram piekrist uh, tiem viedokļiem, kas tiek izteikti, jo mēs pārstāvam pilsoņus, pilsoņus, kuriem ir tiesības uz brīvību, uz taisnīgumu. Un man tīri personīgi rodas, viedo, rodas jautājums, ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu pilsoņus. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu uh, atbildību eh, palīdzētu īstenot tādas aģentūras kā eh, šeit klās, klātesošās, un lai tas notiktu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās robežām. Es domāju, ka Eiropas parlamenta deputātiem mums ir pienākums kontrolēt šo aģentūru darbu, jo tas ir jāveic saskaņā ar Stokholmas programmā noteikto. Tad, kad mēs runājam par uh, slepeno dienestu darbu, izvērtējam risku sadarbībā ar trešajām valstīm, mums ir jāsaprot, kā tas viss darbosies un vai tas viss būs to pilsoņu labā, kur mūs ir ievēlējuši. Un es vēlētos uzdot jautājumu Eiropa pārstāvim, jautājumu, kur uzdot arī pilsoņi, proti, kāda ir uzticība šai organizācijai pēc tam, kad ASV ir paziņojis, ka ir, ir iespējams risks par to, ka varētu notikt terora uzbrukuma Eiropā. Paldies! Mr. Konstantinos Savaras. Konstantīnos Sabārskungs, Grieķijas parlamenta pārstāvis. Es noteikti nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu, saka priekšsēdētājs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Dalībvalstu parlamentos un arī šeit, šajā zālē Briselē, mēs mēģinam pārstāvēt pārstāvniecisko demokrātiju. Un pamatu principi, kas ir šīs demokrātijas pamatā, ir personas eh, cieņas ievērošana, un tās ir vērtības, kas ir mūsu visu darbu pamatā. Uh, Tas ir ļoti svarīgs aspekts Eiropas Savienības dalību valstu tiesībās. Tāpēc arī priekšsēdētājs nesaprotu, kāpēc daži kolēģi šeit uzstājas kā vienīgie cilvēktiesība aizstāvji. Es domāju, ka mums svarīgi ir panākt to, lai mēs rīkotos efektīgi un lai mēs rīkotos vienoti jo īpaši tad, kad ir jāaizstāv cilvēktiesības. Mūsu visu mērķis ir panākt drošāku pasauli, labāku pasauli. Es eh, lieliski dzirdēju visu to, kas šodien tika izteikts, bet neesmu pārliecināts, ka tas veicina lielāku demokrātiju un labāku aizsardzību. Ko mēs līdz šim esam paveikuši, lai aizsargātu tiesības? Ko mēs esam paveikuši, lai cīnītos pret organizēto noziedzību? Jo Ja mēs tā padomājam, tad viss nemaz nav tik rožaini. Kāpēc? Tāpēc, ka iekšējās robežas ir tikušas nojauktas, izveidojoties Eiropas Savienībai, un līdz ar to ir pastiprinājusies teroristisko grupējumu darbība pie ārējām robežām. Tāpēc jautājums šobrīd ir par to, kā mēs varētu sadarboties, labāk sadarboties dalību valstu starpā, bet arī labāk sadarboties ar Eiropolu, un ne tikai ar Eiropolu. Vai mēs nevarētu apsvērt iespējas par tādas aģentūras izveidošanu, kas cīnītos pret ekonomiskiem noziegumiem. Lai cīnītos pret tādiem gadījumiem kā Siemens uh, lieta Grieķijā. Tātad šis uzņēmums uh, maksāja kukuļus valdībai, lai panāktu Uh, līguma noslēgšanu, un tas ir izraisījis ne tikai finansiāls sekas, bet, uh, zināmā mērā, apdraudējis arī pilsoņu tiesības, jo pilsoņiem ir tiesības pieprasīt efektīvāku valsts varas darbību. Paldies! Paldies, un tagad Liba komitejas pārstāvē vērts. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties visiem panel diskusijas dalībniekiem par prezentācijām un dalībvalstu parlamentāriešiem, kur varbūt nav tik labi pieraduši pie tā, kā mēs darbojamies Eiropas Savienībā, es vēlētos teikt, ka Eiropas parlamenta pārstāvji bija par to, ka šīm aģentūrām tiek piešķirts vairāk pilnvaru, tā skaitā arī Eiropol, bet padome ir izturējusies negribīgi pret šādu priekšlikumu. Un te var minēt Diezdemērs kungu minēto piemēru. Tas bija lielisks piemērs, kas to ilustrēja. Mans jautājums būtu gan Eiropola direktoram, gan mūsu referentam Demērs kungam. Kāda ir situācija šobrīd saistībā ar uzticību, padomas uzticību? Un te es, protams, domāju dalību valstis. Tātad kāda ir dalībās, ja padomas uzticība Eiropolu. Kāpēc ir šāda neusticēšanās un nevēlēšanās eh, sniegt vairāk pilnvaru Eiropol? Gluži vienkārši tāpēc, ka dalībvalsts nevēlas atteikties no savām pilnvarām, bijuši izmeklēšanas pilnvarām, vai varbūt tās neusticas eh, Eiropas aģentūrai. Tie, kas uh, darbojas šajās aģentūrās, ir uh, varas iestāžu pārstāvi no citām dalībvalstīm. Es nezinu, mums būtu jādomā par to, kā mēs varētu atrisināt šo jautājumu par uzticēšanās trūkumu. Un es pēdējo, pēdējās dienās uzturējos Kolumbijā. Un Kolumbijā ne tikai valdības pārstāvi, bet dažādu organizāciju pārstāvi priecājās par to, ka Eiropola noslēdza partnerību ar Kolumbijas policiju par operatīvu izmeklēšanas darbu. Un es eh, pilnībā ticu, ka Eiropol to darīja ļoti piesardzīgi, jo neviens nevēlētos riskēt ar aģentu uh, dzīvību šādā veidā. Tāpēc viss liecina par to, ka Eiropola virzās uz priekšu, un es gribētu zināt, kāda ir dalībvalstu uh, nostāja šobrīd. Paldies, un tagad vārds Polijas parlamentu pārstāvim. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos teikt, ka piekrītu Boniskunga teiktiem, ka nav nekāda iemesla Eirodžast un Eiropolu darbības procedūra noteikti citādi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Eiropola eh, direktors arī teica, ka Eiropola bija gatavs piemērot savu operacionālo darbu eh, saskaņā ar jaunajām prasībām. Es vēlētos atgriezties pie tā, kas izskanēja iepriekšējā sesijā, plot, proti daži no iepriekšējiem runātājiem minēja, ka personu datu vākšana būtu jāuztic Frontex. Es esmu pret šādu priekšlikumu, jo datu vākšana un uzglabāšana ir ļoti jūtīgs jautājums. Frontex varētu izmantot savā darbā šādus datus, bet tam nevajadzētu uzticēt datu vākšanu un uzglabāšanu. Man būtu jautājums Eiropola direktoram. Es vēlētos uzzināt vairāk par Frontex un Eiropola sadarbību, jo īpaši jautājumos par organizēto uh, noziedzību, pārobežu noziedzību, cilvēktirsniecību un tā tālāk. Paldies! Paldies un vārds Mulderkungam, Libkomitejas pārstāvim. arī es pateicos runātājiem, man būtu pavisam īsts jautājums. Lisabons līgumā tiek runāts par Eiropas prokuroru. Ja tāds sāktu darbu, kā tas mainītu Eiropola darbību? Paldies! Un visbeidzot, Matjē kundzei vārds Lība komitejas pārstāja. Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos uh, uzrunāt Eiropola direktoru, lai uzzinātu viņu viedokli par CEPOL darbu. Jūs zināt, ka um, budžeta kontrols komiteja um, pagājuši nedēļā noraidīja budžeta izpildi CEPOL 2008. gadam. Uh, Es nevaru neko teikt par kolēģu eh, balsojumu, bet jāsaka, ka mēs vienbalsīgi noraidījām to, neviens neaturējās šajā balsojumā. Un es vēlētos dzirdēt Eiropola direktoru viedokli, kādas ir eh, jūsu domas par policistu apmācību Un ko jūs domājat par eh, šo te šīs apmācības sadalīšanu divās daļās, vai gal galā Eiropal nebūtu jāīsteno šī apmācību, jo īpaši tāpēc, ka bijušais SEPO direktors, jo jaunais direktors noteikti nav atbildīgs par iepriekšējā budžeta izpildi, jāsaka, ka iepriekšējā direktora darbības laikā jau radās problēmas ar um, šīs te aģentūras um, galveno mītni, jo tā atrodas tādā vietā, kur ir grūti uh, algot darbiniekus. Un uh, attiecīgi apmācība, kas tiek piedāvāta policistiem, nav pietiekami efektīga, un tāpēc es domāju, ka būtu labāk, ja mēs uh, saglabātu šo apmācību. Un kolēģi arī citās politiskajās grupās uzskata, ka šo apmācību varētu īstenot Eiropā, protams, piešķirot nepieciešamos līdzekļus jūsu aģentūrai. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Paldies! Paldies, un tagad vārds mūsu paneļa diskusijas eh, dalībniekiem, kas izteiks komentārus, bet vispirms es vēlētos pateikties tūkiem, saka priekšsēdētājs, un aicināt mums atvēlēt vēl dažas minūtes laika, lai mēs varētu dot iespēju visiem izteikties. Tātad priekšsēdētājs pateic tūkiem jau iepriekš. Un tagad vārds Eiropola direktoram Veinvrēt kungam. Jā, paldies. Es centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Tika runāts par uzticēšanos eh, Eiropola Eh, par to gan Vēbers kundze runāja, eh, gan vēl deputāti, un tik tiešām eh, vēl pēc 15 gadiem Eiropola joprojām ir jācīnās par savu vietu zem saules, lai iegūtu policijas darbinieku un struktūru uzticēšanos. Protams, ka situācija uzlabojas, tā uzlabojas nepārtraukti. Mm. Šobrīd eh, mūsu jo, eh, jauda 15,000 lietas gadā jau ir 25% pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu, bet uh, Šobrīd varbūt eh, ne visas nacionālās struktūras labprāt izmanto mūsu eh, kompetenci. Kāpēc tas tā ir? Tas, manuprāt, ir ļoti tāds sensitīvs jautājums, tīpaši attiecībā uz terorismu. Mums ir ļoti sensitīvi informācijas avoti un gadu gaitā operācijas ir virzījušās eh, labi uz priekšu divpusēji un bieži vien dalību valstu iestādes nav pieradušas izmantot tādas Eiropas struktūras. Viņi strādājuši ir divpusēji sadarbības līmenī. Manuprāt, tas ir mums jāparāda, tas, ko pievienoto vērtībā var sniegt Eiropol, un otrkārt arī eh, situācija mainās. Uh, Eh, gan globāli, gan Eiropas līmenī. Līdz ar to ir skaidrs, ka arvien vairāk ir jāizmanto Eiropas līmeņa struktūras, tā skaitā Eiropolu. Mēs arī cenšamies darīt cik vien iespējams, lai iegūtu uz vietas strādājušo kolēģu uzticēšanos. Un Maritatī kungs jautāja par datu banku iespējas. Tikai Eiropol mums ir unikāla iespēja, kur mums ir šāda inf informācijas uh, apkopojuma pārskats par uh, pret terorismu eh, informāciju, mums ir jaunākās eh, programmatūras, eh, informācijas tehnoloģija, aprīkojums modernākais, vairākās simts analītiķi, kas strādā pie tā, un mēs varam analizēt šos datus par terorismu tīkliem. Un katru reizi, kad mēs veiksmīgas eh, operācijas noslēdzam, ar to arī mēs iegūstam uzticēšanos. Manuprāt, nacionālajiem eh, parlamentiem, tā skaitā arī Eiropas parlamentiem, ir iespējams uzlabot situāciju, jo tieši nacionālā līmenī valstu valdības var Eh, pierādīt to, ka ir nepieciešams tādas eh, iestādes kā Eiropola, kas palīdz eh, cīnīties ar tādiem bīstamiem draudiem kā organizētā noziedzība un terorisms. Tad vēl attiecībā uz atsevišķiem jautājumiem. Mūsu sadarbība ar Frontex, Laitinen kungs jau, manuprāt, to precīzi aprakstīja īpaši spēja Eiropolam izmantot eh, informācijas apkopošanas jaudu un iespējas un veikt analīzi, uz kur pamata varam eh, tālāk nodošu informāciju Frontex, kas veic robežu eh, aizsardzību darbu. Un tādējādi sadarboties starp šīm iestādēm kļūst arvien vieglāk. Malderkungs jautāja par Eiropas prokuroru ideju. Uh, Šeit jau mēs ļoti labi sadarbojamies ar Eirodžast un esam jau sadarbojušies lielākajā daļā uh, mūsu lielo operāciju, kur uh, tas Eirodžast spēja uh, Eh, arī pabeigt mūsu eh, iesākto lietu ar tiesiskajiem procesiem. Es tad neteiktu varbūt, ka mums ir nepieciešams obligāti Eiropas prokurora amats eh, kā tāds. Tad drīzāk ir diskusija par to, kāda viņam varētu būt loma, kā to salikt kopā, piemēram, ar policijas darbu. Un kā tas iet kopā ar pašreizējā Eiropola lomu un pienākumiem. Un tālāk par Sepolu Eh, es saprotu, ka šeit ir ievērojams spiediens uz Sepolu un parlaments nav apstiprinājis eh, budžeta izpildu, protams, uh, Viņiem, protams, ir tikai 30 pilnas slodzes darbinieki, kas ir maz, un e, tā vai tā viņiem ir nepieciešams e, pienācīgi izpildīt savas funkcijas, e, izpildot administratīvos un finanšu noteikumus. Protams, kā ar tik nelielu cilvēku resursu skaitu, to ir grūti izdarīt. Mēs cenšamies iz, viņiem palīdzēt, izmantojot Eiropolu iespējas, sadarbojoties kopīgu pro, programmu ietveros Un, piemēram, ideja, ka Eiropol un uh, Sīpol eh, jaunajā Eiropol eh, galvenajā mītnē rīkos kopīgas pasākums apmācībai, un arī mēs sagaidām labāku sadarbību. Uh, Un visbeidzot noslēgumā par pašu būtiskāko, ko Sevaras kundze sacīja par cilvēktiesībām. Es nedomāju, ka tā ir izvēle, kas ir jāizdara mums starp brīvību un drošību, starp cilvēktiesību ievarošanu un drošību. Es nedomāju, ka ir šāda izvēle jāizdara. Tās ir lietas, kas papildina vienu otru demokrātiskā sabiedrībā. Un arī mūsu aģentūra cenšas aizsargāt pamatiesības, pamatiesības uz dzīvību, pamatiesības uz drošību, kas ir mūsu Eiropas Savienības pilsoņiem. Un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi stiprināt uh, cilvēktiesības un to ievērošanu, un mēs uh, to arī daram, un tam varētu, tas varētu kalpot kā piemērs citiem. Paldies, uh, Dievs Jemēra kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka es augsti vērtēju to, ka Tulki mums palīdz sazināties, eh, tie ir labākie tulki, kādi ir. Un es vēlos atbildēt uz visu kolēģu izteiktajiem viedokļiem par Kosaku. Ehm, protams, ka ir daudz eh, padziļinātāk jāskata demokrātiskās uzraudzības principi, stiprinot to arī eh, noteikumos, atbildēt uz Konstantinos kungu jautājumu jā, cilvēktiesības eh, nevienam nepiedara. Tas ir kaut kas tāds, kas ir ikvienam. Eh, un eh, Vēbers kundzei sacīja divas lietas par uzticēšanos no dalību valstu puses, cik liela tā ir. Protams, ka ir nepieciešama uzticēšanās, lai apmainītos ar datiem, apmainītos ar informāciju, un, kā jūs zinat, Eiropola uzglabā datus, analīzē, uh, šos datus, un, lai to izdarītu, ir nepieciešams eh, specializēties un profesionāli rīkoties. Tikai tad var iegūt dalību valsts uzticēšanos, un eh, tieši šī uzticēšanās no parlamentu, nacionālo parlamentu puses un arī Eiropas parlamentu puses ir absolūti nepieciešama, lai Eiropols iegūtu lielāku leģitimitāti un parlamenta uzraudzībai vajadzētu būt dabiskām tiesībām bez jebkādiem ierobežojumiem. Mums ir jābūt pirmajiem, kuri paši ievēro eh, šīs tiesības un īstenotās. Tālāk eh, par eh, Eiropas eh, prokurora amatu. Tad es teiktu, ka pagaidām tās vēl nav īsti skaidrs, kā tas viss būs. Baunis kungs. Paldies, un kolēģi cerams man atvainos, ja es izteikšos pavisam īsi, izsakoties tikai par parlamentu uzraudzību. Tik tiešām daudz svarīgi jautājumi tika Eh, izteikti, bet eh, ja mēs eh, visiem tiem pievērstu tikpat daudz laiku, tad varbūt tas prioritāts būs savādāks. Skaidrs, ka ir problēmas ar uzraudzību, un mēs esam atbalstījuši vienmēr Eiropolu, un es ceru, ka savstarpēja uzticēšanās pieaugs, un katrā ziņā visi pārstāvjiem, kas ir nosūtījuši uz Eiropolu, viņiem ir jābūt pienācīgiem drošības pielaidēm, lai Tādējādi dalību valstīm nevarastos nekādas bažas. Bet vēlreiz par parlamentu uzraudzību. Mums jāskatās, kā Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti veiks šo uzraudzību, lai mēs pārliecinātos, ka mēs par ieguldīto naudu saņemam pietiekamu atdevu. Mēs runājam par atskaitīšanos, nevis par kontroli. Mums vajadzētu skaidri nodalīt uh, Eh, tā lai būtu pilnīgi skaidrs, lai mēs tiešām uzlabotu atskaitīšanos, nevis tiešo kontroli. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, trīs ar pus stundas eh, ļoti interesantu diskusiju, un rītdien atsāksim tieši no pulksnes deviņiem, un tad ceru, ka mūsu otrā darba diena būs tikpat interesanta, un tad beidzu darbu, eh, pasakoties tulkiem, un atgādinu savukārt jums, ka jums ir eh, kokteili paredzēti tātad vienu stāvu zemāk, otrajā stāvā tur ir paredzēts pasākums ar kokteļiem, kas sākās jau tūlīt pat. Paldies visiem!